Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, es vēlos sākt komitejas darba sanāksmi. Vai ir izmaiņas darba kārtībā? Nav. Līdz ar to darba kārtība ir pieņemta. Vēlos sveikt arī parlamentāriešu no Armēnijas. Viņi ir uh, darba apmeklējumā Brisele Eiros parlamentā. Sirsnīgi sveicam jūs, priecājamies, ka jūs mūs apmeklējat. Mēs varam pāriet pie otrā darba kārtības punkta, tur arī nekā jau nav ko stāstīt. Un tad mēs varam tieši pāriet pie svarīgajiem darba kārtības punktiem, proti pie trešā viedokļa apmaiņa ar ECO ģenerālsekretāru Lamberto Zanjē. Ir jāsaka, ka jūsu mandāta, mandāta sākumā mums jau bija iespēja jums parunāt. Un jūs izvirzījāt mums svarīgus priekšlikums par eh, plānotajām reformam ECO institūcijā. Jūs sniedzāt toreiz pārskatu, un eh, mēs labprāt no jums uzklausītu, kā tas viss ir plānots, cik tas ir tālējoši, un eh, kā dialogu Venkūra Vladivostoka, kā ir attīstījies tālāk ETSO attīstība, ņemot vērā šos aspektus. Es domāju, ka tieši šajā par Afganistānu, par Mongoliju vissvarīgie jautājumi visām šīm iniciatīvām būtu svar, svarīgi kaut ko dzirdēt, kur jūs aktīvi darbojaties. Es domāju, ka šie geogrāfiskie aspekti viennozīmīgi parāda, Kāda nozīme ir EDSO? Ir jautājums, kā šo EDSO var turpināt tālāk attīstīt. Mums ir ļoti laba sadarbība, piemēram, vēlēšana novērošanā ar EDSO parlamentāro asamblēju. Ukrainā, piemēram, bija vēlēšana novērošana. Arī tas mūs interesē, kā to visu varētu turpināt, veidot un attīstīt. Gribētu norādīt arī uz to, ka Mums jau pirms vairākiem gadiem bija parlamentārās asamblējas uh, eh, kopīga sanāksme Eiropas parlaments, EDSO un Eiropas padome. Un mēs šeit vērējam arī demokrātijas attīstību Balkānu valstīs. Un uh, eh, izvirzies jautājums, vai varētu vēlreiz veidot šādu kopīgu iniciatīvu, vai noteiktas valstīs uh, veidot kopīgu rīcību. Īrija tagad nodos prezidentūru Ukrainai, un man arī interesēs, kā varēs tikt īstenota prezidentūra, un ja valstī, kas e, pati bija ETSO novērošanas e, lokā un pati nav izpildījis ETSO kritērijas, kas attiecas brīvām vēlēšanām. Un kā jūs to vērtējat un kā var šo jautājumu risināt? Un mēs ļoti esam interesēti dzirdēt jūsu viedokli un padomu. Šī sanāksme ir kopā ar uh, cilvēktiesību drošības um, uh, un cilvēktiesību apakškomiteja un gribētu dot vārdu vispirms Lokbīlērs kundzē, lai viņa arī varētu sniegt ievadu, pirms dosim vārdu Zaņģēkungam. Jā, paldies priekšsēdētē. Mūsu apakškomitejā mēs runājām par cilvēktiesību pārkāpumiem ārpus Eiropas Savienības, un, protams, arī daudzas valstis, kas ir arī EDSO dalību valstis. Es gribētu teikt, ka bieži vien ir vērojami preses brīvības ierobežojumi, un tas ir būtisks temats. Arī situācija cietumos, policijas vardarbība, un uh, regulāri tas notiek arī daudzās valstīs, bet arī Eiropas Savienības iekšienē ir uh, uh Romu un Sinti um, mazākumu tautību diskriminācija. Un šķiet, ka situācija tieši šajā tēmā vēl pasliktinās. Tas būtu jautājums, kas neatiecas uz tikai uz vienu konkrētu valsti, bet tas ir vispārīgs jautājums. Vai jums ir ETSO īpaša struktūra vai īpaši diskusiju fórumi, kur jūs runājat par Romu cilvēktiesību jautājumiem, par tiesībām uz izglītību, tiesībām uz dzīvokli, tiesībām uz veselību? un arī nesenie noteik, notikumi eh, Romu cilvēku pārvietošanās eh, starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir izraisīta nabadzības dēļ. Mums ir Eiropas Savienībā Roma integrācijas stratēģija, un mēs redzam, ka šeit eh, arī starptautiskās komitejas raugās uz to, ko dara valstu valdības, dalībvalstu valdības, lai viņi šo stratēģiju patiešām arī ņemtu nopietni un īstenot. Paldies! Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es novērtēju šo iespēju atkal uzstāties jūsu priekšā. Pirms gada tikāmies Strasbūrā. Un šīs jaunais brīfings notiek pirms ministru padomas sanāksmes, kas notiks nākamās nedēļas beigās Dublinā, Īrijā. Uh, To organizē īrijas eh, ETSO prezidentūra. Šīs ministru sanāksmes darba kārtībā ir virkne svarīgu lēmumu, darbs notiek, šīs eh, lēmumu kopums ir līdzsvarots, kur ir runa par drošības jautājumiem, piemēram, jauniem uzticības veicināšanas pasākumiem. Ir arī diskusija paredzēta par kiberdrošību. Tā jau sākās pirms kāda laika. Nezinām, vai varēs panākt noslēgumu uh, ministru sanāksmē, bet tas ir dialogs, kas labi veidojas starp uh, iesaistītajām valstīm. Un viens uh, jautājums, kas ir svarīgs visām valstīm, kaut gan pieejas ir atšķirīgas un arī startautiskā mērogā mm, eh, tiek runāts par šiem jautājumiem. Mums ir lēmumi ekonomikas dimensijā un arī uh, cilvēks, cilvēku dimensijā, uh, eh, preses brīvība un uh, pieeja internetam ir aktuāls jautājums. Par to ir diezgan intensīvas debates un ir diskusijas par toleranci un nediskrimināciju. Un tagad, kad e, sabiedrībā bieži vien ir dalīšanās e, šajos jautājumos, šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Un darba kārtībā e, ministra padomē ir arī jautājums, kas ir saistīts ar šīm plašākajām ilgtermiņa debatēm par Eiropas drošību kopumā, kā tā varētu veidoties nākotnē, kā mēs to vērtējam, šo kontekstu, kuru definēja pirms dažiem gadiem samitā. kā uh, Eiropas un Eirāzijas drošības kopienu, kas ir jādara, lai šo koncepciju ieviestu dzīvē un kādi ir elementi, kas ir jāīsteno. Un priekšādātais jau minēja dialogu, kas arī bija daļa no šī procesa. Un šajās debatēs mēs uh, uh, tādā praktiskākā veidā, cerams, varēsim turpākajos gados uh, turpināt šīs debatas. Un mērķis ir pieņemt virkni lēmumu un dokumentu un tas varētu būt 2015. gadā, kas būs Helsinku eh, nobeiguma akta 40. gada diena. Un šīs, eh, šajās debatēs mēs cenšamies noteikt pamatparametru šajām uh, diskusijām, un to centīsies darīt ministru sanāksme. Tikko arī tika pieņemts uh, pagājušajā nedēļā būtisks lēmums par to, ka būtu jāpaplašina organizācija, iekļaujot jaunu valsti Mongoliju, kas pievienojās ECO. Un tātad mēs formāli ministru sanāksmē sveiksim šo jauno dalību valsti. ECO aug, un fakts, ka Mongolija pievienojas, uh, uzsver vēl vairāk aspektu, pie kur atgriezīšos drīzumā, un tas ir šis Eirāzijas aspekts. Eirāzijas uh, šķautne Eiropas drošībā. Un uh, arī uh, mūsu misijas Vidusāzijā un Afganistānas jautājums arī ir saistīti jautājumi šeit. Eiropas Savienība, protams, spēlē ļoti svarīgu lomu ECO, kaut vai runājot par budžetu. Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldījums ir gandrīz 70% no ECO kopējā budžeta. Tātad Eiropas Savienība kā tāda ir izšķirīgi svarīgs spēlētājs ECO ietvaros ne tikai finansiāli runājot, bet arī eh, nosakot eh, prioritātes un veidojot politiku šajā organizācijā. Man personīgi ir ļoti svarīga arī šī tikšanās ar jums, jo tā ir viena no manām prioritātēm eh, strādāt ar parlamentāriešiem. To mēs darām arī ECO kontekstā, kur mums ir parlamentārā asamblēja Un manā pieredzē es uh, esmu sapratis, ka parlamentārā diplomātija ir ļoti svarīga. Te var izmantot kanālus, ko varbūt uh, valdība nevar īstenot. Uh, te mēs runājam par sankcijām, par papildus sinerģijām, kas var būt ļoti būtiskas un kas var ļoti palīdzēt eh, risinot eh, sarežģītus jautājumus. Gribētu izmantot šo iespēju eh, nedaudz pieskarties organizācijas darbkārtībai, kas šobrīd ir uz mana galda. Tātad runāju jau par ministru tikšanos un uh, gribētu uzsvērt, kuros jautājumos uh, Eiropas Savienība ir svarīgs aspekts. Un padalīšos arī savā vērtējumā. Galvenokārt eh, runāšu par to geogrāfisko teritoriju, kurā mēs darbojamies, un par konfliktu zonām. Mēs tiešām ECO eh, cenšamies eh, izvairīties no tādu šķeļošu robežu veidošanas, un lai nešķeltu dalību valstis mm, atkarībā no to ģeogrāfiskā stāvokļa esmu dzirdējis eh, komentārus, eh, tātad dzirdēju komentārus, ko izteica eh, cilvēktiesībā pakškomitejas priekšsādātāji. Mēs tiešām cenšamies skatīt politikas tādā vispārējā kontekstā un pēc iespējas vienotāk. Un cenšamies jautājums risināt katrā konkrētā gadījumā. Kā jau es teicu, gribētu runāt par to, kur mēs darbojamies uh, uz vietas un uh, sākt ar Dienvidu Austrumu Eiropu. Tā joprojām ir teritorija, ne, izņemot Rietumu Balkānus, kurā mēs uh, izmantojam lielāko daļu mūsu resursu. Rietumu Balkānos uh, joprojām ir mūsu aktīvākā darbība, Kosova ir lielākā operācija, kur ir vairāk kā 100, 600 cilvēku. Uh, uzreiz pēc tam sako Bosnijas Hercegovinas ECO misija. Tātad eh, vispārīgi runājot, joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu, kur mūsu um, eh, organizācija ir jāiesaistās saskaņā ar mūsu mandātu. Uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas perspektīva sarežģītu jautājumu risināšanā ir ļoti aktuāla. Tas ļauj mums panākt progresu. Un arī pašas valdības manā to centieni integrēties Eiropas uh, un transatlantiskajās struktūrās ir ļoti būtiskas, un uh, viņi uh, Eh, lūdz iekļaut eh, standārts arī mūsu aktivitātēs, to standārts, kas ļaut viņiem ātrāk iekļauties šajās struktūrās. Tātad eh, mūsu darbība arī var iesaistīties un palīdzēt valstīm iestāties citās organizācijās. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es ierodos Briselē un diskutēju ar ārējās darbības dienestu un komisiju un uh, diskutēju arī ar jums uh, par to, ka jānodrošina laba sadarbība un arī strateģiska konverģence. Ir jārunā par to, kas tad ir svarīgākie jautājumi, kas ir jārisina, kādā virzienā jāvirzās, lai uh, pēc iespējas labāk izmantotu resursus, kurus ieguldām. Un šobrīd taupības apstākļos ir ļoti būtiski pierādīt, ka mēs darbojamies efektīvi bez pārklāšanās un ka līdzekļi tiek investēti tieši prioritārajās jomās, kas par tādām ir atzītas. Tagad pavisam ātri pieskaršos uh, dažiem jautājumiem. Nesen bija Albānijā. Tikāmies ar valdības pārstāvjiem, ar prezidentu un parlamentu pārstāvjiem. Un tas bija ECO parlamentārās asamblējas ikgadējās tikšanās kontekstā. Es redzu, ka tur ir gūts labs progress salīdzinājumā ar situāciju pirms gada. Uh, ir tiešām pielikti pūliņi, lai uzņemtos iniciatīvas, kas Albāniju tuvinātu Eiropas Savienībai un procesam, kas uh, galu galā varētu novest pie valsts iestāšanās Eiropas Savienībā. Bet mēs arī uh, veicām tādu kā inventarizāciju, kas būtu vēl jādara, kādas reformas būtu jāveic, kā valdība un uh, opozīcija parlamentā varētu iesaistīties likumdošanas īstenošanas darbā. Bijušā Dienaslāvijas republika Maķedonija. Uh, tur esmu nobežījies par neseno notikumu attīstību šajā valstī. Ir signāli, ka attiecības starp kopienām ir sarežģījušās, saspringušas, tātad spriedze ir palielinājusies un būtu svarīgi Eiropas Savienībai rast veidu, kā tuvināt šo valsti. Es, mēs turpināsim cieši ar viņiem sadarboties un arī ar Eiropas Savienību sadarboties, lai risinātu šos svarīgos jautājumus valstī. Un svarīgs, protams, ir arī mm, jautājums, eh, ko redzēs Skopijā un arī Bosnijā, proti, ka um, mēs eh, redzam uh, starptautiskās kopienas veiksmi, uh, kas ir tātad veiksmīgi ir apturēti konflikti, ir Deitons nolīgums un uh, ir tātad šis ietvers, kas aizsargā mazākumtautības šajās valstīs. Tagad pēc daudziem gadiem, balstoties uz šiem instrumentiem, mēs saprotam, ka šo nolīgumu praktiska ieviešana rada uh, kopienu tālāku nodalīšanu. Tātad būtu uh, jādomā, kā varētu Uh, pievienot jaunus elementus šiem instrumentiem, kas ir bijuši ļoti veiksmīgi, lai tuvinātu šīs kopienas, lai šīs valstis būtu dzīvotspējīgākas un um, etniskās grupas varētu labāk sadarboties un sasniegt labāks rezultāts. Kosovā, kā jau minēju, mums ir vislielākā operācija, jo projām mēs pilnībā, protams, atbalstām dialogu, ko veido Eiropas Savienība un mēs uzskatām, ka Eiropas perspektīva šim reģionam, jo īpaši Kosovai, ir ļoti spēcīgs elements, kas veicinās progresu, risinot e, šos aktuālos jautājumus. ECO ir iesaistīta virknē reģionu, jo īpaši ziemeļos e, mums ir ļoti ciešas attiecības arī ar kopienām. Uh, Mēs joprojām esam eh, atvērti eh, darbībai konkrētās jomās, lai īstenot nolīgumus, kas tiks noslēgti dialogu rezultātā. Pavasarī mēs uh, atbalstīsim Serbijas vēlēšanas Kosovas ziemeļos, un to atbalsta gan Kosova, gan Serbija. Uh, Protams, ka būs zinām izaicinājumi, un mēs raugāmies, kurās jomās mēs varētu spēlēt pozitīvu lomu. Serbija ir uh, valsts, kas vadīs EDSO 2015. gadā, un, kā jūs teicu, tā būs 40. Helsinku gada diena, un Serbijai būs uh, gods, būs tas gods šo procesu uh, Uh, vadīt. Jau šobrīd tā ļoti aktīvi darbojas uh, ECO valstu kopienā. Un mums joprojām ir operācija Belgradā, kas ļoti cieši sadarbojas. Uh, un šodien arī no komisijas to dzird, ka tā sadarbojas ar ES pārstāvjiem. Mēs turpināsim šo darbu, lai vēl labāk sadarbotos. Bosnija joprojām ir eh, sarežģīts gadījums. Mm, tur nedaudz progresu esam manījuši pēdējā laikā. Starptautiskai sabiedrībai šeit nav vienkārši iesaistīties, eh, jo projām gaidām, kad tiks veiktas nepieciešamās konstitūcijas reformas, tādas iniciatīvas ka, piemēram, šīs Fingfrinčī spriedums joprojām ir jāievieš. Tā ir joma, kurā mēs turpināsim iesaistīties un zināmās jomās uh, pat pastiprināsim pūliņus. Un OHR arī uh, pastiprina savu darbību. Tālāk, ja mēs runājam par Moldovu, tad eh, te ir jāpiesauc 2 plus 3 process, kā mēs viņu saucam. Es atvainojos, izlabo sevi runātājs 5 plus 3. Te ir jāieskaita arī Krievija, Ukraina. Ukraina būs eh, prezidējošā valsts nākamgad un kā galvenais spēlētājs šajās pārunās mēs gaidam, lai Ukraina iesaistītos šī procesa turpināšanā. Šīs 5 eh, plus 2 pārunas sākās pagājušā gada beigās. Tās atjaunojās pēc piecu gadu pārtraukuma. Šīs eh, pārunas veicās ļoti labi. Mēs pašlaik esam panākuši fāzi, kurā beidzot ir jāsāk runāt par sarežģītākiem jautājumiem, un tas sakrīt uh, ar tādu nelielu soli atpakaļ iesaistītajās pusēs, un process ir mazliet palēninājies, jo te ir jārunā par ļoti jūtīgiem jautājumiem. Un uh, te ir jāsadarbojas arī Eiropas uh, Savienība ļoti koordinētā veidā. Tālāk, Baltkrievija. Baltkrievijā mēs esam attīstējuši projektu pakotni, mēs esam jau pabeiguši savu misiju Baltkrievijā pirms apmēram diviem gadiem, kaut kā tā. Uh, Un, protams, ka Baltkrievija ļoti daudzos aspektos ir problemātiska zeme arī mums. Jo uh, sadarbība ar Baltkrievijas valdību ir ļoti sēkla. Mēs esam atklājuši virkni sektoru, kur mēs varam sadarboties, izskaitot cilvēcisko. Un tagad uh, tikai Baltkrievi to ir pieņēmuši, tāpēc mēs varam sākt beidzot sadarboties. Tomēr ir arī tāda, uh, tāda sektori, kur sadarbība ir ļoti grūta, piemēram, kas attiecas uz vēlēšanu novērošanu Un tagad ir sagatavots ziņojums, un mēs gaidām, lai Baltkrievijas puse ieviestu dzīvē ieteikums, kas ir šajā ziņojumā. Nu, un tieši tāpat mums ir jāgaida rezultāti, kas parādīsies ziņojumā attiecībā uz Ukrainu. Es gribētu teikt, ka nevajadzētu sajaukt divas lietas. Lietas, kas attiecās uz Ukrainu kā tādu un Ukrainas prezidentūru ECO. Cik tālu mēs runājam par ECO prezidentūru, tad jāsaka, Ukraina ir apņēmības pilna padarīt tiešām ļoti daudz darba. Uh, Ukrainas vadība ir vedusi ļoti auglīgas pārunas, un tiešām tās ir bijušas ļoti panākumiem bagātas. Ukrainas puse ļoti nopietni ir ķērusies pie sava uzdevuma un a, pamatīgi ir sagatavojusies šai prezidentūrai. Viņi var spēlēt pozitīvu lomu. Protams, es arī esmu dzirdējis, eh, ko jau priekšsēdētājs pieminēja attiecībā uz to, cik tālu Ukraina ir tikusi ar savu solījumu pildīšanu. Tomēr ECO nav tādu noteikumu, kurā varētu eh, valstīm aizliegt prezidēt eh, vai piedalīties, ja tās nerespektē savas apņemšanās. ECO ir atvērta organizācija un, un tā valsts, jebkura valsts var darboties eh, šajā organizācijā. Nu, bet tas, protams, vēl paliek kā neizdarīts uzdevums Ukrainas valdībai. Grūzija un Dienvidkaukās vispār. Uh, tur situācija ir mainījusies ļoti maz, Ženēvas sarunas ir devušas ļoti maz rezultātu, un uh, pagaidām mēs varam cerēt tikai uz miermīlīgu varas nodošanu. Un tagad jāsaka, ka mēs tur bijām un mēs pildījām savu lomu kā novērotāji. Mēs centāmies nodrošināt šo mierīgo varas nodošanas procesu. Mēs uh, vērsāmies pie valdības un tagad skatīsimies, kā process attīstīsies. Uh, Runājot par Kalnu Kārabahu, tas ir ļoti pretrunīgs reģions. Attiecības starp Armēniju un Azerbaidžānu ir ārkārtīgi sarežģītas. Pēc Safārova lietas Azerbaidžānā un tagad Uh, runa ir par lidostas atvēršanu Kalnu Karabahā, kas ir potenciāli ļoti problemātisks jautājums. Vispēcot Centrālā Azijā mums ir piecas operācijas piecās valstīs. Es teiktu, ka Centrālā Azijā galvenie elementi ir koncentrēties uz to, kas notiek Afganistānā. Un e, tad, kad mēs pievēršamies Afganistānai, taržamies uh, eh, arī īpaši tam, kā mēs sadarbojamies ar afgāņiem. Tam jānotiek Istanbuls procesa garā. Un tur ir jāiesaista citas centrālā Azijas valstis, īpaši, ja mēs runājām par robežām. Mēs strādājam pie cilvēktiesību jautājumiem, taču mēs sadarbojamies arī tiesiskuma un terorisma jautājumos. Un vēl viens veids, eh, kā mēs varam palīdzēt Afganistānai, ir palīdzēt tām valstīm, kas palīdz Afganistānai, lai stabilizētu Afganistānu īpaši pēc 2014. gada, kad eh, no turienes dosies projām visa starptautiskā kopiena. Visbeidzot, pāris vārdi par mūsu attiecībām ar mūsu pašu partneriem, vidusjūras partneriem. ECO partnerība ir kļuvusi daudz efektīvāka. Tas vairs nav tikai politisks dialogs, bet eh, tas jau kļūst par tādu uh, Um, ļoti operacionālu sadarbības veidu, jo šīm valstīm ir pašām savi instrumenti, ko tās ir attīstījušas. Un tagad mēs apspriežam darbības plānus. kas iekļautu mm, palīdzību, mm, piemēram, ekspertīzē, Varbūt es te arī beigšu runāt. Es saprotu, ka šis ir tikai tāds ieskats galvenajos jautājumos, un es ļaušu tagad jums uzdot jautājumus, ja jums tādi būtu. Lielas paldies! Pitēlis kungs! Ja paldies, priekšsēdētāji! Zaņie kungs! Es ļoti priecājos, ka mēs atkal varam kopā viens ar otru diskutēt. Es jūs pazīstu kā cilvēku, kas strādā ļoti orientēts uz rezultātiem. Jūsu izvēle, tās problēmas, kuras jūs konstatējāt, un uh, optimiskos faktus, kurus jūs šeit pieminējāt, tas mūs atkal un atkal nostāda jautājumu priekšā, kā šī organizācija, kas tiek paplašināta, var uh, strādāt vēl pie vairāk mērķiem. Un man ir jautājums, kur jūs uzskatāt iespēju? Kā ar ciešāku sadarbības palīdzību starp parlamentāro asamblēju ECO un Eiropas parlamentu varētu tikt radīt pievienotā vērtība? Tas, protams, mani arī interesē, kur jūs varat saskatīt iespējas izpildu līmenī, valdību līmenī kā varētu strādāt uh, šādā izpratnē. Mēs redzam, ka ir dažas situācijas, kurā radusies blokāde, piemēram, Maķedonijā. Visur, kur šādu blokādi, kura tādu ir jāsastopas, šādās blokādēs rodas arī psiholoģiskas un politikas, politiskas sekas, kas vienmēr nav pozitīvas. Un šai sakarā man arī jautājums, kur jūs saskatāt iespējas proti, vai EDSO strādā arī preventīvās diplomātijas jomā. Es zinu, ka šai dimensijai, protams, ir ļoti daudz dažādas iespējas. Noslēgumā gribētu kaut ko teikt arī par Kirgistānu. Gribētu uzdot jautājumu, kā jūs tur saskatāt stabilitāti un attiecības starp politiskiem aktīviem šajā pasaules daļā. Paldies! Gomeša. Gomeša skundze. Your expose. I'd like to Kas attiecās uz jūsu prezentāciju, tad es gribētu, lai jūs sīkāk parunātu par kiberdrošību. Jūs to ieskicējāt savas uzstāšanās sākumā, un <clears throat> jūsu viedoklis e, ECO mazliet atšķirās no mūsu viedokļa. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, e, e, kas saistās ar šiem jautājumiem, ne tikai ar pieejas brīvību, bet arī, ka, kā šo kiberdrošību var izmantot kā ieroci. Es, piemēram, domāju, kā 2007. gadā notika uh, kiberuzbrukums Igaunijai, un tad uh, jautājums, kā jūs, kā ECO locekļi, redzat šo um, šo jautājumu, lai tas maksā, kas, ko, ko maksādams, kā mēs Portugālē sakām. Uh, Te runa ir ne tikai par e ECO pamatvērtībām un Eiropas Savienības pamatvērtībām, bet arī e, par DAK e, demokrātiju. Kad mēs paskatāmies, kas notiek e, Grieķijā, tad tur parlamentā ir ievēlēta nacistu partija. Kā ko ECO par to domā. Un visbeidzot, jūsu daļa par Ukrainu bija tāda diezgan optimistiska, taču es gribētu uzdot jums jautājumu par Baltkrieviju un Krieviju. Ko jūs domājat par to, ko ECO varētu darīt eh, savādāk? Vai ko vēl ECO varētu darīt attiecībā uz šīm valstīm? Thank you, Mr. Chairman. Uh, I just have one short uh, observation. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai īsts komentārs. Nevajadzētu sajaukt ECO parlamentāro asambleju ar Eiropas parlamentu. Tur ir ļoti liela atšķirība, tādēļ, ka mēs esam tieši ievēlēti, bet tas tā nav ar ECO parlamentāro asamblēju, un man ir ļoti žēl atzīt, ka sadarbība nav tik laba, kā vajadzētu. Mēs esam atkārtoti lūguši ECO ģenerāla sekretāru ja paskaidrot mums, kā mēs varētu labāk sadarboties, un tāpēc es jūs aicinātu izmantot ECO iekšējos kanālus, lai šo sadarbību uzlabotu. Tad vēl, uh, vēl viens komentārs. Odī, protams, ir e, ļoti uh, augstu novērtēts un uh, cienīts. Taču, kad jūs runājat par vidusjūras partnerību, tad tas attiecās arī uz. Uh, mm, uz uh, sadarbību. Un uh, man ir jāatzīst, ka uh, Tad, ja mēs paskatāmies uz Ziemeļāfriku un misiju Tunisijā, ja nekļūdos, tad tur radās tiešām tāds uh, sajukums. Man liekas, ka visbeidzot ir pienācis tiešām laiks, ka ECO un Eiropas Savienībai vajadzētu sadalīt pienākumus. Tas ir ļoti veiksmīgi noticis līdz šim. Paldies! Uh, thank you. Um... Lielas paldies, uh, priekšsēdētāji. Manā valstī ir arvien lielāks naidīgums attiecībā uz Eiropas padomi un atkal uh, mēs runājam par to, ka varbūt mums vispār vajadzētu no Eiropas padomas izstāties. Uh, Un uh, mums vajadzētu izvairīties no tā, ka ir divas organizācijas, kas dara vienu un to pašu darbu. Mums vajadzētu veicināt uh, demokrātiju no Ziemeļamerikas līdz pat Centrālā Azijai. Paldies. Paldies, Nits Kunz. Thank you. Uh... Paldies! Es gribētu pateikties ģenerāla sekretāra kungām par prezentāciju, ar kuru viņš mūs te iepriecināja. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Kas notiek ar Krieviju un Krievijas pozīciju? Mēs zinām, ka Krievija nevienmēr uzvedās saskaņā ar jūsu organizācijas principiem. Es zinu, ka tas jautājums ir mazliet jutīgs, jūs esat šīs organizācijas ģenerālsekretārs, bet varbūt jūs varētu mums pastāstīt, vai šī pozīcija pēdējo gadu laikā ir mainījusies un kādā virzienā. Un otrs jautājums, vai jūs varētu pastāstīt par to, vai pēdējā laikā jūsu organizācijas ietvaros Eh, jūs esat vai neesat pievērsuši īpašu uzmanību tam, kā eh, dažās no jūsu dalībvalstīm un pat ES dalībvalstīm ir eh, tendence izmantot tiesu varu, lai īstenotu savu politiku, piemēram, vai nu lai apklusinātu opozicionārus, vai lai viņus ieliktu cietumā. Te mēs, piemēram, redzam, kas notika Grūzijā, un tas liek, liek tiešām bažīties par to, kas varētu notikt. Paldies, lūk, man divi jautājumi. Frau Jakonsāri. Jakonsāri kundze. Uh, thank you very much. Uh, uh, Paldies. Kazahstāna vadīja ECO 2010. gadā, un viņi solīja izpildīt visas cilvēktiesību punktus, idejas, bet pēc šīs eh, prezidentūras eh, cilvēktiesību situācija Kazahstānā ir pasliktinājusies, un pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām, uh, par eh, šo neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu slēgšanu Kazahstānā. Raugoties atpakaļ, vai jūs uzskatāt, ka bija pareizi ļaut Kazahstānai vadīt uh, eh, ECO? Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo jūsu ievadvārdiem. Gribēju pajautāt par kiberdrošību un internetu brīvību un arī par to, kā jūs nodrošināt līdzsvaru. Vai jūs redzat vairākas sadarbības iespējas eh, ar Eiropas Savienību šajos svarīgajos jautājumos un kāda ir drauda no jūsu viedokļa? Esmu tikusies ar Mjatovičus kundzi, kas ir eh, plašsaziņas līdzekļu brīvības pārstāvja jūsu organizācijā, un viņi tiešām veic labu darbu. Atsaucoties uz eh, Eirāziju, ko jūs minējat, kā jūs vērtējat Turciju? Tā ir eh, valsts ar daudziem izaicinājumiem, vārdu brīvības, plašsaziņas līdzekļu brīvības un arī uh, daudz plašākā kontekstā, bet tas ir arī ļoti ambiciozs spēlētājs tādā ļoti dinamiskā vidē, Kā jūs vērtējat Turciju starp retoriku un realitāti? Un daļēji atsaucoties uz to, ko teica Neicas kundze, es uzskatu, ka Eiropas Savienība un arī droši vien ECO um, um, ir problemātiski uh, uh, skatīt šo nosacījumu Uh, sistēmu, kā nodrošināt, lai valsts pildītu savus pienākumus, kā jūs strādājat pie tā, kā izmantojat savu ekonomisko varu, lai panāktu saistību pildīšanu attiecībā uz vērtībām, kas mums visiem ir svarīgas, bet kas nevienmēr tiek ievērotas uh, pat mūsu pašu dalību valstīs, kur nu vēl runājot par trešajām valstīm, ar kurām vedam uh, sarunas. Paldies, Jānes Kungs! Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir eh, tāda viena piezīme par jūsu uzstāšanos. Es tā uh, dzirdēju, ka jūs runājāt par to, ko es jau sen domāju, proti, ka multilaterālā diplomātija supra Eiropas līmenī pēc otrā pasaules kara, īpaši pirmos 30 gadus, ir viens no lielākajiem veiksmes stāstiem cilvēces un Eiropas vēsturē 20. gadsimtā. Un eh, Eiropas padomē tam ir pierādījums, tāpat kā Eiropas Savienība. Protams, ir bijušas kļūdas, protams, ka visi eh, mērķi nav sasniegti, taču es vēlētos uzsvērt, ka m, mm, to, kas atbalsta ECO, mēs esam ļoti daudz un es gribu, lai jūs zinātu, ka es nepiekrītu tam, ko teica viens no kolēģiem, eh, kritizējot ECO. Man šķiet, tas ir galīgā, galīgi nevietā. Īpaši es vēlētos uzsvert, cik svarīga ir Eiropas eh, <clears throat> cilvēktiesība tiesa, tā ir kā tāda bāka tumsā, kas aizstāv eh, individus, no valstīm, es domāju, ka tas tiešām ir ļoti svarīgi, un tāpēc mums uh, vajadzētu uh, tikai izteikt savu atbalstu. Protams, ir ļoti daudzas lietas, ko var uzlabot, īpaši, kas attiecās uz uh, komunikāciju. Mēs nevaram uh, klausīties tikai to, ko uh, mums raksta tabloīdi. Uh, ir jāieklausās ne tikai savā politiskajā klasē, bet eh, arī citos. Paldies! Un pēdējais Vaigla kungs. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt jautātu jums. Have... Uh, Gribētu jums pajautāt, eh, tā kā jūs uh, Jums ir diezgan liela pieredze Rietumu Balkānu valstīs. Eiropas komisija beidzot uh, šo neatrisināto robežu jautājumu ir uh, noteikusi kā vienu no prioritāriem jautājumiem, kas būtu jāatrisina paplašanāšanās kontekstā, uh, Eiropas Savienības paplašanāšanās kontekstā. Ka, attiecība, tad, patiesībā ir uh, vesela virkne neatrisinātu robežu problēmu. Un emocijas eh, bieži vien cita augstu vilni, tad, kad kaut kas eh, notiek, nesen bija Hāgas tiesas spriedums. Un eh, man ir jautājums, vai ECO varētu aktīvi iesaistīties uh, Runājot par izcinājumiem robežu jautājumos starp bijušās Dienvidslāvijas valstīm. Paldies! Ir diezgan garš eh, šis saraksts, centīšos eh, šajā īsajā atlikušajā laikā atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Sākšu ar eh, Pēterlu skungu. Kā ECO padarīt uh, iedarbīgāku? Kas mums jādara? No vienas puses, protams, mēs ECO diskutējam. Uh, Un ir arī pieņemti lēmumi par eh, organizācijas lomas stiprināšanu. Ir dažādi argumenti no dažādām pusēm. Mēs paši uh, uzlabojam savus instrumentus, bet uh, eh, gal galā tās ir dalībvalstis, kurām tas viss ir jāīsteno. Mēs nevaram neko darīt vairāk, kā dalībvalsts lemj. Piemēram, runāt par preventīvo diplomātiju. Jūs uh, minējāt, kādas tad ir mūsu iespējas. Un es teicu valstīm, dodiet mums lomu krīzes sākumā doties uz vietas un kaut ko darīt. Un to mēs kādreiz darījām, devāmies uz valsti, izsvērām situāciju, ieteicām rekomendācijas un tad sastādījām plānu organizācijai, kā rīkoties šajā situācijā. Problēma ir tā, ka jūs varat mēģināt to panākt realitātē, ja ir laba vadība un ja tiek izveidots konsens, bet ja jūs vēlaties institucionalizēt uh, šo procesu, veidot struktūras, kas varētu rīkoties, ja parādās krīze, tad uh, to mēs nevaram panākt. Un to es apspriedu arī Banki Mūnu kungu, ANO ģenerālsekretāru. Viņiem ir uh, šī pati vilšanās. Neviens nav gatavs dot starptautiskai organizācijai tādu kā e, tukšu čeku, lai rīkotos e, tā, kā mēs, kā mēs saucam par e, agrīno rīcību. Agrīnā brīdināšana ir pieņemama, bet rīcība tomēr ir jāapstiprina valstīm. Tātad šajā jomā ir jāievēro praktiska pieeja. Katrā reizē ir jāraugās, politiski, cik eh, liela iespēja ir kaut ko panākt. Tātad viena iespēja ir veidot partnerības, un, un tad citi mūs varētu atbalstīt. Kirgistāna. Tur ir joprojām zināmas bažas un neatrisināti jautājumi, jo paši dienvidos mēs turpinām plašu policijas e, operāciju, kas galvenokārt strādā pie uh, reģiona etniskā sastāva daudzveidības, eh, lai tur nebūtu diskriminācijas policijā, Eiropas Savienība atbalsta šo operāciju un eh, spriež varbūt par papildus iespēju atbalstīt šo operāciju. Un eh, varbūt es šodien varētu izmantot izdevību un norādīt jums uz šo iespēju nodrošināt, ka Eiropas Savienība atbalsta ECO šajā delikātajā reģionā. Runājot par kiberdrošību, vairāk jautājumu tika uzdoti par šo tēmu. Ir debats par to, kā šeit novilkt robežu, un tas ir sarežģīts jautājums. Tas skaidri neparādās arī dokumentos, pie kuriem mēs strādājam. Un um, te tiešām ir uh, runa par drošības uh, un uh, brīvības līdzsvarojumu. Un šeit diskusijas sākas jau ar terminoloģiju un definīcijām, tātad kas tiek definēts ar interneta drošību. ECO izvēlētā pieeja ir relatīvi maiga. Mēs kiberdrošību vērtējam kā tādu kā jaunu robežu kiberuzbrukumiem. Mēs izmantojam maigās drošības metodoloģiju, kuru mēs izstā, esam izstrādājuši ECO, lai veidotu uzticību veidojušas pasākums, jeb CBM, eh, tātad, lai būtu mm, tieša eh, tūlītē informācija par uzbrukumiem, tātad, un tiktu spērti nākamie soļi. Tas ir tāds tehnisks priekšlikuma kopums. Un eh, mēs ceram, ka varēsim strādāt arī turpmāk šajā virzienā. Un arī uh, preses brīvības uh, pārstāvis uh, uzraug šīs debatas, un virkne arī dalību valstu to dara, tā skaitā arī es dalību valstis iesaistās šajā diskusijā. Tās ir ļoti aktīvas un uh, aktīvi vēro, kā šī debata attīstās. Jautājums par eh, taupības pasākumu ietekme uz demokrātiju un pamatvērtībām. Pirmkārt, un tas arī atbildot uh, uz jautājumiem, ECO tātad ir pirmkārt drošības organizācija. Mūsu pieeja balstās uz nepieciešamību uzlabot drošību ECO teritorijā, bet mēs to darām balstoties uz uh, ļoti visaptvarošu pieeju, kur ir iekļauta uh, demokrātija, cilvēktiesības, arī ekonomikas attīstība un uh, arī drošības jautājumi. Jautājums par pamatvērtībām un par to, kā tās attiecas uz zināmām dalībvalstīm. ECO kā tāda dod ietvaru, ko var izmantot jebkurš, piemēram, arī Eiropas valstis, uz kur balstoties var izvērtēt un apspriest uh, jautājumus par to, kā citas organizācijas dalībvalstis uh, ievieš savu saistības, un tas ir ļoti aktīvs un uh, dialogs, kas visu laiku turpinās, un dažkārt uh, Eh, Tur, eh, turpat ir ļoti pretrunīgs diskusijas un sarežģīts diskusijas organizācijas ietvaros, bet tas ir ļoti veselīgi, jo eh, mums ir vieta, kur mēs reizi nedēļā vai pat katru dienu varam par to diskutīt. Tātad ECO mēs skatāmies viens uz otru un vērtējam, kā mēs rīkojamies, kā mēs sasniedzam savus mērķus un ir ļoti dažādi viedokļi šeit. Uh, Un eh, izskatās, ka dažas valsts eh, ieslīgst atpakaļ eh, tādā sliktākā situācijā, un ir savukārt valstis, kas dienas laikā pāriet uz ļoti demokrātisku sistēmu. Un dažkārt mēs redzam, ka ir vajadzīga paudžu maiņa, lai kaut ko panāktu. Un dažkārt ir eh, vienkārši jāmaina virziens, bet tas arī nav tik vienkārši. Bet parā, um, atgriežoties pie tāpības pasākumiem, ECO nav dārga organizācija. Eh, mums ir 140 miljonu eiro budžets, 16 eh, operācijas valstīs, un mēs noteikti nesam to dārgāko organizāciju vidū, runājot par starptautiskām organizācijām. Uh, Eh, vērtējot eh, budžetu, tas eh, bieži vien tiek salīdzināts ar vienas mieru uzturēšanas misijas budžetu. Parlamentārā asamblē mums bija pašiem savas problēmas, jo īpaši ar vēlēšanām ASV. Mums bija uh, problēmas saistībā ar Otīru un uh, parlamentārās asamblējas eh, attiecībām. Parlamentārā asamblēja patiesībā ir diezgan autonoma, un eh, viņu misija ir nedaudz eh, novecojusi un arī pat atšķirīgi viedokļi par to, kāds ir tās mērķis, bet tā nav viena no ECO izpildu struktūrām, tā ir tāda kā uh, atsevišķi, atsevišķi organizācija. Bet, kā jau es teicu, es vēlētos šeit redzēt uh, ciešākas attiecības, jo, manuprāt, tas var nākt par labu. Darba dalījums. Nesaprotu īsti, no kurienes tas nāk. Tā nav tāda kā ECO politika, bet um, te ir iesaistīts ODHIR. Es noteikti par to parunāšu ar ODHIR e, uh, direktoru. Uh, bet es um, neredzu, ka uh, viņi būtu iesaistījušies iniciatīvu plānošanā. Tā ir parlamentārās apsamblejas iniciatīva, par kuru mani informē tikai pēc tam, jo, kā jau teicu, uh, asambleja ir diezgan uh, autonoma savā darbībā. Tātad es redzēju ziņojumu, bet tā bija parlamentārā asambleja. Othī ir vairāk um, atbild uz atsevišķiem palīdzības pieprasījumiem, piemēram, par vēlēšanu novērošanu. Tātad tiek uh, iesniegts uh, lūgums, uh, un tad viņi reaģē. Tātad tas nenozīmē, ka viņi organizēs vēlēšanu novērošanu, bet viņi vienkārši palīdzēs šajā jomā, tāpat kā var palīdzēt citās jomās. Eiropas padome, tas arī ir plašs jautājums, bet viņi nepārklājas ar mums, jo mēs esam. Uh, drošības organizācija, uh, eh, saistību strādājam pie ieroču kontrols un arī ekonomiskiem jautājumiem, un uh, Eiropas padomes cilvēktiesību tiesa uh, strādā um, pie jautājumiem, kas ir svarīgi Eiropas padomē, cilvēktiesības un tā tālāk. Un um, mēs šeit strādājam, lai veidot sinerģijas un sadarbotos. Paldies! Un tā arī mēs eh, šos jautājumus risinām. Eiropas padoma veica pētījumu, balstoties uz kuru viņi izstrādāja rekomendācijas tiešākai sadarbībai. Un ja būs jāveic kaut kas drastiskāks, tad eh, tas būs dalība valstu ziņā par to diskutēt. Jāpaturprāt arī tas, ka Eiropas padome ir Eiropas organizācija. Mums ir transatlantiskā saite, jo mums ir ASV un Kanāda. Un tagad arī šis Eirāzijas aspekts ar Mongoliju. Runājot par Krieviju, es pats negribu izteikt nekādu vērtējumu, bet es redzu, kādas ir debatas, ir diskusijas par to, kāda ir attiecība pret cilvēktiesību aizstāvjiem, pret NVO. Uh, runājot arī par uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību un pulcēšanās un demonstrāciju brīvību. Un noteikti um, ir uh, kritiski jāvērtē arī centieni izmantot uh, tieslietu sistēmu selektīvā vai politiskā veidā. Un katru reizi, kad mums ir konsultācijas ar valstīm, kurās mēs konstatējam šādas tendences, mēs vienmēr uh, runājam ar valdību pārstāvjiem, norādot uz uh, šiem trūkumiem, norādot, ka šāda praksa nav pieņemama. Kazahstāna. Tur grib teikt to pašu, ko teicu par Ukrainu. Mēs nevērtējam valsti pirms uh, ieceļam to organizācijas prezidentūras amatā, bet uh, tagad raugoties atpakaļ, gribētu teikt, tas bija vērtīgi Kazahstāna uh, vadīja ECO. Viņiem bija jāpieliek pūliņi, viņiem bija jāpanāk, uh, lai viņi būtu pieņemami citiem. Tātad viņi tiešām daudz darīja, daudz aktīvāk iesaistījās organizācijā. Visas uh, Uh, Vidusāzijas uh, lietas punkti uh, daudz aktuālāk tika uzsvērti darba kārtībā, un tas noteikti nāca par labu Vidzāzijas valstīm. Protams, um, ir pozitīvās un negatīvās lietas, bet um, uh, šī ir viena no lietām, kur ir uh, jābūt diezgan atvērtiem un tolerantiem, jo sabiedrības ir ļoti atšķirīgas un um, pārmaiņām ir nepieciešams laiks. ECO piedāvā uh, tādu konstantu iesaistas ietvaru, un uh, mēs diendienā strādājam pie jautājumiem, kas ir mūsu darba kārtībā. Manuprāt, ir ļoti labi, ka ir tāds instruments, kas ļauj risināt šos jautājumus. Pat Eiropas Savienība var izmantot šo ietvaru, ECO ietvaru, lai risinātu jautājumus ar citām valstīm. Turcija, tāpat kā jebkurai valstī, tai ir savas problēmas plašsaziņas līdzekļu brīvība, arī attieksme pret žurnālistiem, tur arī par to esmu runājis ar Turcijas kolēģiem. Turcija ir svarīgs spēlētājs ECO starptautiskā mērogā. Turcijas vēstnieks ir priekšsādātājs eh, drošības komiteja organizācijā, kas strādā pie transnacionālajiem draudiem. Uh, un tam līdzīgiem jautājumiem. Tātad eh, viņi spēlē ļoti spēcīgu un pozitīvu lomu. Turcija ir svarīgs reģionāls spēlētājs, kad vien tiek eh, apspriesti jautājumi, kas skar šo reģionu. Turcija ir būtisks partners, un um, tas ir arī labs ietvers Eiropas Savienībai sadarboties ar Turciju, piemēram, par Dienvidu kaut kāds jautājumiem arī tos var minēt šeit. Uh, nosacījumi un to ievērošana, tie svarīgāk ir jums kā Eiropas Savienībai. ECO kā tāda, kad es eh, runāju kā viņu ģenerālsekretārs, tad es pārstāvu 57 dalībvalstis. Tad nav nekāda nosacījuma, bet tādi var pastāvēt starp dalībvalstīm vai dalībvalstu grupām. Bet katrā ziņā tas var izrādīties arī diezgan noderīgi uh, kaut ko panākot. Bet, protams, uh, nosacījumi var būt arī potenciāli bīstami. Vienmēr jāskatās, kurš uzstāda kādus nosacījumus attiecībā uz ko. Tātad tā ir joma, kurā es uh, gribētu ieteikt izvēlēties piesardzīgu pieeju. Par daudzpusējo diplomātiju. Ja es neticētu šai idejai, es noteikti nebūtu šajā amatā, bet jums vajadzētu arī būt ļoti lepniem. Eiropas Savienība nesen saņēma Nobel balvu par uh, to un gribētu apsveikt Eiropas Savienību ar šo ļoti augsto atzinumu, atzinību. Un es tiešām ticu, ka Eh, multilaterālisms kļūst aizvien svarīgāks eh, mūsdienu pasaulē, lai eh, saglabātu dialogus. Dialogs nevienam nav sāpīgs, tas arī ir lēts veids, tā ir iespēja pat ļoti sarešķītos laikos kaut ko darīt. Mēs dzīvojam laikā, kad attiecības ir pat sarežģījušās salīdzinot ar laiku pirms dažiem gadiem. Mums ir jāizvērtē šī situācija Un uh, debatas uh, ECO šobrīd ir vēl sarežģītāks nekā agrāk, un tieši tāpēc ir svarīgi, ka pastāv šis dialogs šobrīd. Rietumbalkānu robežu jautājums. Jā, ja mums būs mandāts un būs lūgums mums uh, rīkoties, mums ir cilvēki uz vietas. Tas nav jautājums, kas būtu kā tāds mūsu darba kārtībā. Nezinu, kura darba kārtībā ir šis jautājums, bet, um, protams, mūsu mandāta ietvaros, piemēram, mēs esam Kosovā, rezolūcijas uh, ietvaros un uh, jebkas, ko mēs tur darām, protams, ir jāsaskaņo ar attiecīgo rezolūciju. Un zināmās jomās mums varētu būt problemātiski kaut kādu lomu spēlēt. Bet uh, pat ņemot vērā šos ierobežojumus, tomēr cilvēki uz vietas ir, uh, Uh, un ja būs nepieciešamība vēlme mums tur rīkoties, tad šīs iespējas pastāv. Paldies priekšsādātāji. Lohpīlērs kundze. Sirsnīgi paldies, ģenerālsekretāra kungs. Tās bija ļoti labas debatas, kuras mums vajadzētu turpināt. Es domāju arī, ka dažādos punktos mums vajadzētu paraudzīties, kā mēs varam stiprināt kooperāciju, ir īpaši noteikti valstu vērtējumā vēlēšana novērošana jautājumā, varbūt mēs varam atgriezties pie jautājumiem par sadarbību, par institūciju veidošanu noteiktās jomās, vai arī darba sadalījumu, par ko mēs esam vienojušās, un uh, būtu labāk, ja mēs uh, šeit strādātu kopā. Sirdnieks paldies, un uh, saklabāsim kontaktu. Jā, liels paldies! Thank you very much.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 Mēs uzreiz varam ķerties klāt pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir ceturtais jautājums. Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Āfrikas ragu. Kurš varētu, jā, kur kolēģis Tanuks ir? Frau Giannaku ist auch noch nicht da, ne?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 Dr. Tenok has arrived. Dr. Stanoks ir ieradies. Charles, you have the floor. Čārlis, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirms pāris nedēļām jau diezgan uh, garu un plaši stāstīju par savu ziņojumu pirms pāris nedēļām, tāpēc es pastāstīšu tagad tikai īsumā par pasrežējo situāciju. Vispirmkārtām paldies ēnu referentiem par to, kā viņi ar mani sadarbojās, un mēs esam spējuši nonākt pie 18 kompromisu grozījumiem. Un uh, tas notika attiecībā uz ārlietu politiku narkotiku, terorismu, organizēto noziedzību, kas man, protams, šķiet vissvarīgākie šī ziņojuma elementi, taču es eh, bez šaubām negribētu arī par zemu novērtēt citas eh, tēmas, kas šeit ir skartas, piemēram, eh, cilvēktiesības, tiesiskums, ekonomika, um, Eiropas Savienības īpašais augstais pārstāvis, uh, un tam līdzīgi. Nu, galu galā mēs esam spējuši vienoties par 18 kompromisu grozījumiem, kas apkopo visas šīs galvenās tēmas. Šajā ziņojumā ar, arī tiek. Uh, mm, d, ziņojums arī runā par to, kas notiek cilvēku tiesība sakarā, bet es vēl priekšstādātāju kungs vēlētos teikt par to, kas notiek jūsu grupā eh, tautas partijā. Es te nerunāju par Svensonu kungu, kas atbalsta eh, šo darbu, bet eh, ziniet, drīzāk par jūsu grupu, kas vēlējās vispār svītot atsauci uz, uz Somāliju un pat tādu vārdu kā nauting, vienkārši atzīmējot par to gribēju svītrot. Un ziniet, tas ir viens no galvenajiem ārlietu politikas jautājumiem mēs nevaram vītrot. Mēs nevaram neatsaukties uz Somāliju, tas nav iespējams. Un es vēlētos uh, atgādināt, ka uh, eh, 60. gados Somālija bija kādu brīdi neatkarīga. Un uh, tad, kas attiec um, uz daļu no Somalijas, kas iepriekš bija Franču protektorāts. Nu, tu tur tagad īsti nepiekrīt. Uh, Spāņu uzreiz sāka kliegt uh, par uh, kataloņu separātismu, un viņi tur baidījās, taču Katalonija ir Spānijas sastāvā jau 300 gadu. Uh, bet uh, par Somāliju runājot, uh, situācija ir savādāka. Un uh, jautājums ir par to, kāpēc Somālija rada tik daudz problēmas. Un tas tika atbalstīts Londonas konferencē pēdējā komunikē. Tāpēc man šķiet, ka Spāņi nu tā nevar pavisam nopietni to salīdzināt ar situāciju eh, Katalonijā. Līdz ar to eh, es piedāvāju 13. kompromisu grozījumu par šī jautājumu. Te ir arī otrais paragrāfs, ko, uh, kurā mēs iekļāvām dēve atzinumu. Un uh, Rīt es iepazīstināšu sekretariātu ar savu viedokli, un es tā saprotu, ka tas, ko mēs varam darīt attiecībā uz 13. grozījumu, ir balsot par grozījumu kopumā un pēc tam balsot atsevišķi par Danžāna priekšlikumu svītrot šo grozījumu. Nu, un, protams, rītā no rīta balsos. Tack så mycket, herr ordförande. Och ett... Eh, Jā, liels paldies, priekšēdētāji. Pēkšņi, liels paldies Tānoka kungam kas ir paveicis vienu no uh, tiešām nopietnākajiem darbiem. Mēs piedalījāmies šajās debatēs un esam ļoti gandarīti. Un uh, tālāk gribētu teikt. Un ja mēs runājam par mums, mums, tad es, protams, domāju mūsu politisko grupu, kas ir ļoti liela, plaša, un tur ir runa par to, uh, kā ir jāpasvītro cilvēktiesību aspektu. Mēs nevaram koncentrēties uz detaļām. Un tur ir ļoti daudz, ko šajās valstīs varētu pieminēt. Tur ir runa par robežām, tur ir runa par atsevišķiem reģioniem šajās valstī, bet mūsu galvenais uzdevums ir galvenokārt strādāt tādā virzienā, ka cilvēki, kas tur dzīvo, var pieprasīt savas tiesības, ka viņi prasīt uh, brīvību, cilvēktiesību ievērošanu un demokrātisku valdību. Un es domāju, ka tas ir kaut kas, ko mums ir šeit jāpatur prātā un kam jāpievērš uzmanība, jo problemātiska situācija šajā reģionā jau ir ļoti ilgi. Man jāsaka, ka mēs eh, šeit ārlietu komitē mums ir īpašs uzdevums. Ir eh, daudzi punkti, kurus mēs esam šajā ziņojumā izteikuši. Dažiem mēs piekrītam, varbūt dažiem mazāk piekrītam, bet es domāju, ka ārlietu komiteja Eiropas parlamentā šai komitejai ir svarīgas lietas, ko teikt, un tādēļ to visu ņemot vērā, es nesaprotu, kādēļ šeit tiek uzsvērtots, ka Somālija lenda uh, vēlas uh, neatkarību, kādēļ tas vienmēr ir jāpiemēna. Īstenībā de facto jau tas ir tā, ka Somālija lenda jau eksistē. Uh, un tā turpinās eksistēt. Un tādēļ es domāju, ka tas neko nelīdz, ja mēs eh, šeit turpinām uzsvērt un pastāvēt uz šo punktu. Un, eh, kā jau tik teikts, ka kāds Zviedrijas pilsonis tur ir eh, cietumā un kompromis garā, es pieņēmu, kā Tenokungs varēs norādīt uz to, ka ir sarežģīti uh, šeit pasvarot tieši vienu vārdu, un tieši vienu vārdu pieminēt, mēs zinām, ka šis Zviedrijas pilsonis vēl ar vienu ir cietumā, kā sapcīt arī citi, eh, gan arī brīvīcinieki, gan arī žurnālisti, bet tā kā tas tagad izskatās, situācija ir tāda, ka būs vairākums tam, ka, un tas ir arī kompromis grozījumā, ka Somalilenda vēlas neatkarību, un uh, Tas ir eh, iekļauts arī sociāldemokrātu grozījumā. Un es esmu arī deve komitejā un atbalstu arī to ņemot vērā, to, kas tas tiešām tiek pieminēts un uzsvērts. Bet es domāju, ka ir svarīgi no paša sākuma pareizi interpretēt signālus, kas nāk no politiskajām grupām. Tātad es arī pats precīzi nezinu, kas ir aiz visiem šiem uh, prātojumiem mēs pārdomām. Es domāju, kādēļ Somalilenda mm, šeit, uh, kādēļ tā netiek varbūt kādreiz īpaši uzsvērta, varbūt, ka tas varētu būt tā, ka būs secinājums, ka tomēr būtu vērts to darīt. Paldies Versangungam. Um... Priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties Tanaka kungam par pūlēm, ko viņš pielika, lai nonāktu pie kompromisiem Kaut arī mūsu viedokļi atšķirās, tomēr par šādām tādām lietām mēs varējām vienoties, un pat eh, jūs eh, redzat, ka viņš bija ar mieru balsot par eh, grozījumu, kas attiecās uz Somālilendu, tā kā viņš to tagad piedāvāja. Un es nedomāju, ka tas kaut kādā uh, veidā apdraud kaut kādu Eiropas Savienības stratēģiju Ziemeļāfrikā. Uh, Protams, eh, man jāsaka, kā mēs atbalstīsim atsauci uz zaļo priekšlikumu. Man liekas, tie bija zaļie, kas to iesniedza, kas attiecās eh, par 2011. un 2012. gadā notikušo eh, Kenijas invāziju Etiopijā. Tam nav nekāda starptautiska pamatojuma, un tas var tikai pasliktināt situāciju Somālijā, ņemot vērā to, cik tur jau ir slikti. Tomēr es ceru, ka ar jauno augsto pārstāvi um, Eh, šajā Āfrikas ragā, kuru iecēla Ledija Aštona, uzlabos situāciju šajās valstīs. Un tiešām būs nepieciešama liela drosme, lai tiktu galā ar eh, šādu jautājumu. Ist īpaši, kas attiecās uz konfliktu starp Etiopiju un Eritreju. Un tas viss ietekmē Somāliju. Eritreja no cilvēktiesību viedokļa ir vienkārši briesmīgā situācijā. Un jāatzīst, ka ir tūkstošiem Eritrejas iedzīvotāju, par kuriem nav zināms, vai viņi vispār ir dzīvi, un daudz no viņiem ir mīruši un pirms nāves ir spīdzināti. Etiopijā situācija nav labāka, tomēr mums vismaz ir uh, uh, mēs tā kā novēršamies no tiem noziegumiem, kas tur ir pastrādāti. Un tas, ka mēs neskatāmies uz robežu starp Somāliju un Eritreju, ir ļoti liela kļūda. Jo tiesa ir nākus klajā ar lēmumu, kuru Etiopija nolēma e, nepildīt. Tā bija starptautiskā tiesa. Un ir jāpanāk, ka starptautiskā likumdošana tiek ievērota, jo Etiopija ir viena no lielākajām Eiropas Savienības palīdzības saņēmēja. Un viņiem ir jāievēro robežas, kas tika nolēmta pašā Etiopijā. Cilvēktiesību situācija Etiopijā ir vienkārši briesmīga, un es pieminējuši tikai vienu vārdu. Eskider Negas kungs, kas bija uh, spožs žurnālists, taču viņš pārstāv tūkstošiem e, jauniešu no Eritrejas. Protams, ar uh, e, Melizanovi nāvi ir radusies iespēja parādīt ziņojumā, mm, kā mēs redzam, iespēju cerēt uz pārmaiņām. Varbūt jaunais premjerministrs būs pietiekami drosmīgs, lai pamēģinātu. citu pieeju un sāktu atbrīvot politiskos cietumniekus. Un te vēl jāatzīmē, ka attiecības starp musulmaņiem un kristiešiem it nemaz nav labas. Uh, E, pēdējo gadu laikā tās ir pasliktinājušās, ņemot vērā to, ka iepriekšējais premjerministrs centās iecelt musulmaņu kopienas līderus, un tam bija dramatiskas sēkas. Etiopijas gadījums ir ļoti skaidrs gadījums uh, situācija, kad Eiropas Savienības principi neatbilst tam un retorika neatbilst tam, kas tiek darīts. Un tagad mūsu ārlietu, ārpolitikai attiecībā uz Etiopiju ir jābūt citādai, tā ir vienkārši šausmīga pašlaik. Un tas attiecās ne tikai uz Etiopiju, bet uz visu Āfrikas reģionu. Thank you, um, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Svensson kungs viens no jūsu sākotnējiem grozījumiem bija prasīt atzī, tātad atbalstīt Somalilendas um, neatkarības atzīšanu. Jūs droši vien to atsauksiet, jūs tagad esat diametrāli mainījis savu viedokli, bet es uh, to minēju tikai vienā konkrētā pantā, kur es uh, vienkārši pieminēju un uh, noraidīju to, ko sociālisti un liberāļi piedāvā. Uh, Tātad mēs negribētu, es negribētu to atbalstīt, es vienkārši gribētu šeit norādīt uz nopietnu jautājumu, un to nedrīkst nepieminēt tādā politikas ziņojumā par Āfrikas ragu. Kā jūs zināt, tad eh, Somālija ir uh, neatkarīga, un uh, Somalilenda gribēs arī piedalīties federācijā, kad uh, Eh, notikumi, tad, tad situācija stabilizēsies. Par kompromisu grozījumu numuru 13, eh, par Kenijas invāziju, eh, to var juridiski varbūt apstrīdēt. Šeit Kenija bija, Kenija nolaupīja virkni turistu Somālijā un Kenijai it kā arī ir tiesības aizstāvēt cilvēkus uh, sabrukušā valstī un tā tālāk. Droši vien mums būs jāvienojās, ka šeit mums viedokļi ir atšķirīgi par to, vai Kenijas invāzija un rīcība Somālijā bija pareiza vai nē. Par 12. pantu. Atkal neesmu startautisks jurists, var runāt tikai kā politiķis, bet uh, Um, manā birojā uh, EUS ar Rondos uh, skatīja šos jautājumus par uh, robežu nospraušanas jautājumiem, par fizikālo, par fizisko robežu nospraušanu un to kopienu saglabāšanu. Šķiet, šeit jautājumi atbilst uh, ANO drošības padomas rezolūcijām. Uh, Un es gribētu, lai mans ziņojums saskanātu ar šo informāciju, lai mēs visi teiktu vienu un pašu par to, kā atrisināt Eritrejas robežu konfliktu. Un no tā mums arī ir jāiziet. Bet vēlreiz gribētu pateikties visiem un cerams, ka rīt varēsim pēc iespējas drīzāk par to nobalsot pat ja ir vairāk kā 100 grozījumu, 150 grozījumu, droši vien, ka ne vairāk kā 150 pēc visiem kompromisiem. Paldies! Herzlichen Dank! Frau Janakos ist auf ihrer. Janaku eh, kundze ir eh, ceļā uz šajieni. Gandrīz vēl klāt atnākusi. Laik, sorry, sorry. Okay. Sí. Bien, pasamos, por lo tanto, al punto número 5. Pāriesim pie piektā darba kārtības jautājuma. Un tas attiecās uz īpašo ziņojumu par Eiropas Savienības sniegto palīdzību Kipras turku kopienai. Un mēs dosim vispirms vārdu referentei e, Dženāku kundzei. Šķiet, ka viņa vēl nav ieradusies. Yes. Vamos a ver lo que nos... Nu, paklausīsimies, ko mums teiks sekretariāts, pirms mēs dodam vārdu komisijas pārstāvim. Bueno, me indican que... La... Man te pačukstēja, ka Zanaku kundze ir ceļā. Nav jau tā, ka viņa negribētu pie mums e, uzstāties. E, Te viņai ir problēma ar iekļūšanu parlamentā, tāpēc, ka pie parlamenta ir demonstrācija. Un tāpēc mans priekšlikums ir sākt uzklausīt ar Vatsonu kungu, kas ir ēnu referents. Mēs varēsim dot viņam vārdu, pēc tam dosim vārdu komisijas pārstāvim un cerēsim, ka. Uh, ja Naku kundze ieradīsies pa to laiku, un tad mums būs debates. Tāpēc, Vacon kungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Es jūtu Džanako kundzei līdzi, man šķiet, ka zemnieki viņai tiešām ir likuši šķēršļus ceļā, lai viņi nevarētu iekļūt parlamentā. Es eh, vēlētos pateikties Džanāko kundzei, kaut arī viņa nav klāt, un es vēlētos pateikt, ka uh, eh, Anu referentu tikšanās pagājušā nedēļa bija ļoti auglīga pagājušā nedēļa Strasbūrā, un es priecājos par to, ka varu jums paziņot ka sanāksmē mēs vienojāmies par veselu virkni kompromisu grozījumu, kas mm, ieguva ļoti lielu atbalstu politisko grupu vidu. Es nepieminēšu konkrētu ciparu, tādēļ, ka, manuprāt, tas varētu um, mainīties. Es īsti nezinu, cik tur tie kompromisa grozījumi bija, bet es gribētu pateikt kolēģiem, ka kompromisa grozījumi aicina Eiropas komisiju atbalstīt visus padomes uh, 3, 8, 9 regulas mērķus. Un, uh, Jau kopš 2006. gada Eiropas komisija ir uh, strādājusi pie tā, lai uh, varētu apvienot atkal Kipru un um, Revīzijas palāta apstiprināja, ka Eiropas komisija dara ļoti nozīmīgu darbu ļoti sarežģītos apstākļos, un es domāju, ka Dženako kundze e, tiešām ir e, e, spējusi panākt progresu. Protams, tur ir runa par īpašumiem un uh, Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt uh, daudzgādu perspektīvas mehānismu par visiem šiem jautājumiem mēs vienoties nevarējām, tādēļ tie tika prezentēti atsevišķi. Um, un te vēl ir jāatzīmē tāda tā kā ēnu regula, kas varbūt nav svarīga ziņojumam kā tādam, bet tas palīdzētu salai atgriezties pie labklājības, un mēs ceram, ka miera process tiešām uh, iekustēsies, un mana grupa noteikti atbalsta Džanaku kundzes pieeju. Un eh, mēs noteikti vēlamies atbalstīt visus kompromisa grozījumus. ja vien uh, referente pieļaus uh, nelielu mutisku grozījumu, bet es redzu, ka Čenako kundze ir ieradusies, tāpēc priekšsādātāja kungs būtu ļoti labi, ja es pārstātu runāt un dotu vārdu viņai. Lielas paldies, Vatsona kungs. Jā, tik tiešām, nu tā kā Dženāko kungs beidzot ir ieradusies, tād, nu, lieki nekavējot laiku, es jums došu vārdu. Priekšēdētājiem. Vēlētos atvainoties par to, ka atnācu vēlāk. Uh, Bet tas skaidrojums ir to, ka ir e, tikuši veikta drošības pasākumi, ir ļoti grūti iekļūt e, šajā ēkā. Es vēlētos vispirms teikt, ka šis e, atzinums attiecas uz revīzijas palātas veikumu, proti attiecībā uz to, ka Eiropas Savienības sniedz Kipras turpu kopienām, kādā veidā šis finansiāls atbalsts ir īstenots. Es domāju, ka mēs arī, mums vajadzētu runāt par šo konkrēto jautājumu. Mums nav iespēja šeit sniegt citus komentārus, kas ir saistīti ar politiskajām problēmām Kiprā. Kā jau teicu, ir runa tikai un vienīgi par šo revizijas palātas īpašo ziņojumu. Finansiālais atbalsts Kipras tur kopienā ir jāturpina. Tam ir jānotiek uh, padomas regulas uh, nosacījuma ietvaros. Es ar Eiropas komisiju par to runāju un konstatēju, ka arī Eiropas komisija izdara spiedienu, lai spēkā esošā regula tiktu ievērota. Tādēļ nesmu par tādiem priekšlikumiem, ka to vajadzētu iekļaut eh, daudzgadu finanšu schēmā. Pirmkārt, tādēļ, ka neviens nevar paredzēt nākotni. Es domāju, neviens nevar pateikt, vai būs risinājums Kipras eh, jautājumam vai nē. Otrakārt, eh, īstenībā nav neviena problēma finansējumā šajās programmās, kas pamatotos uz gada, kāds skaits punktus gadiem. Budžeta kontrolas komitejā tika, sanāksmē tika teikts, ka daudzgadu finanšu perspektīva nav nepieciešama un uh, ka var strādāt un pieņemt lēmumus pamatoties uz konkrēto gadu, kas attiec uz grozījumiem par jautājumu uz uh, konkrēto rīcību Eiropas padome jau ir uh, sniegus atbildi proti, ka tam nav nekāda sakara ar šo atzinumu, un arī Eiropas komisija ir izteikusies par šo jautājumu tieši tāpat kā Eiropas parlaments. Vēlētos jums atgādināt, ka šie grozījumi norāda uz uh, juridisko pamatu, ko Eiropas parlamenta juridiskā komiteja noraidījusi 18. novembrī 2010. gadā ar balsīm 18 pret 5. Tas nozīmē, ka nav nekāda pamata runāt šeit par šo jautājumu. Protams, ka mums ir arī daži kompromisu grozījumi, kas esam izstrādājuši Mēs šos kompromisus, par tiem esam diskutējuši arī ar ēnu referentiem. Un mēs varējām vienoties par to, ka šie kompromisa grozījumi ir tādi, ka tos varēs atbalstīt visas politiskās grupas. Nezinu, ko Vecāna kungs eh, savā mutiskajā izklāstā pieminēja par mutiskajiem grozījumiem, ko viņš vēlas vēl teikt par mutiskajiem grozījumiem, to mēs vēl redzēsim. Bet priekšādādā kungs es vēlētos vienu lietu teikt ļoti skaidri. Šis īpašais ziņojums Tas attiecas uz revīzijas palātas īpašu ziņojumu. Tas atbalsta Eiropas komisijas nostāju un ka finanšu atbalsts ir jāturpina pamatoties uz gadu atskaites punktu. Mēs eh, neesam par tā iekļaušanu daudzgadu finanšu schēmā, un tas arī nav saistīts ar eh, tiešo rīcību, tas ir norādīts vēros parlamentā, un uh, ziņojumā tiek uh, pieminētas vairākas lietas, kas ir saistītas ar pieeju teritorijām, ko kontrolē okupācijas vāra, proti salas okupēto daļu. Un tiek arī norādīts uz to, ka problēmas, kas ir bijušas par uh, atsāļošanas uh, iekārtas uh, uh konkursu, ka tāds šāds problēmas vairs uh, nevar parādīties. Un tie ir punkti, kas nepašniedz uh, revizijas palātas ziņām ietveras. Un tie arī nav punkti, kas būtu saistīti ar tādu ļoti vispārīgu jautājumu par Kipras politisko situāciju. Paldies! Lielas paldies, Janako kundzei. Pirms es došu vārdu komisijas pārstāvēja, es lūgtu Vaconu kungu Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāds ir mutiskais grozījums, ko jūs gribējāt piedāvāt. Kāds tas būs? Priekšsēdētāja kungs, es tieši baidījos, ka jūs man uzdosiet eh, šādu jautājumu, bet man nav priekšā teksts kuru mēs eh, sagatavojām vakar grupā, un es eh, cik ātri vien iespējams to nogādāšu eh, Džanāku kundzei, bet tagad es jums nevaru to nolasīt. Es tikai gribētu pateikt priekšsēdētāja kungs attiecībā uz to, ko Džanāku kundze teica, ka revizijas palāta, ie, palātas ieteikums bija ka mēs izstrādājam daudzgadu plānu, lai finansētu uh, tas, kas jādara Ziemeļkiprā. Paldies, saka priekšsādātājs Vatsona kungs, mēs gaidīsim jūsu mutisko grozījumu un tālāk, pirms es došu vārdu kolēģiem, uh, tagad uh, varēs izteikties Eiropas komisijas pārstāvji. Thank you very much. Lielas paldies. Paldies, ka dodat iespēju komisijai izteikties un paldies AFET par atzinumu un paldies īpaši Dženako kundzei, kur sagatavojas atzinumu projektu. Manuprāt, ir tiešām svarīgi atgādināt par šo tematu runājot, ka palīdzības programmas mērķi Kipras turku kopienai ir veicināt ekonomisko attīstību eh, Kipras turku kopienā un tādējādi eh, atbalstīt eh, salas atkal apvienošanu. Un ir svarīgi uzsvērt, ka šis ir vienīgais atbalsts, ko saņem Kipras turki, kas ir Kipras pilsoņi. Es zinu, ka ko, revizijas palāta uh, vērtēja pozitīvi un, uh, protams, ir arī identificēti trūkumi un komisija jau ir sākus pie šo jautājumu risināšanas uh, strādāt un mēs esam pildījuši savus mājas darbus. Kas attiecas uz ilgtspējību? Mēs uzskatām, ka revizijas palāta pamatoti to novērtē kā ļoti būtisku. Un mēs uzskatām arī to, ka revizijas palāta uh, pareizi ir arī norādījusi iemeslus uh, dažādiem trūkumiem, un tie ir atsevišķi dažādi iemesli. Viens ir uh, kapacitātes trūkums uh, uz saņēmējiem, un mums ir jārisina šis jautājums. Un otrs iemesls, un tas tikko tika atgādināts, ir tas, ka uh, uh, līdzekļu sniegšana ir neparedzama. Uh, Un, protams, ir svarīgi vienmēr paturēt prātā šo plašāko politisko kontekstu. Tas ir jāatceras, un e, svarīgi ir arī tas, ka, kā to iesaka revizijas palāta, mums, mums ir jārod veids, e, kā risināt šos jautājumus e, nākamajā daudzgad finanšu schēmām. Protams, ir arī jāuzsver, ka ir jāpanāk Kīpras jautājuma visaptvarošs risinājums. Komisija jau ir uh, uzņēmusies konkrēts priekšlikums šajā virsienā. Un mēs, protams, uh, gaidām arī atbalstu no parlamenta šajā virzienā, jo tādējādi mēs varam uh, izstrādāt uh, Tātad mēs varam izteikt priekšlikums, bet paši tos nevaram izpildīt. Mums ir vajadzīgs budžeta laimē iestāds atbalsts. Kas attiecas uz mērķiem, kas nu ir noteikti regulā. Par to bija diskusijas, un tas ir apspriests uh, ziņojuma projektā un arī grozījumos. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai visi mērķi tiktu pieminēti. Ir svarīgi uh, sasniegt mūsu um, darba galīgo mērķi, atkal apvienošanos, un uh, grozījumos tas arī ir pieminēts. Tagad pāris vārdi par uh, ko konkrēto jautājumu par divkopienu projektiem. Tad, kad eh, komisija savā finansēšanas lēmumā domā par to, kā un cik lielā apmērā finansēt projektu, mēs izsveram, vai projekts ir nobriedis, vai tas ir ilgspējīgs. Diemžēl mums eh, nav pietiekami daudz eh, divkopienu projektu, Un eh, šī iemesla dēļ mēs eh, nevaram tik daudz projekts eh, finansēt, kā gribētos. Viens no konkrētiem jautājumiem, proti par šo atsāļošanas iekārtu. Revizijas palāta ļoti pareizi norāda, ka šeit ir izgāšanās un tas ir smags trieciens programmai. Un es gribētu arī norādīt uz komisijas viedokli, kas ir eh, ierakstīts ikgadējā ziņojumā, kas katru gadu tiek sūtīts parlamentam, ka šīs konkrētais jautājums, šī programma saskārās ar problēmām, tās mēs neslēpām, kas bija saistītas ar pieejamības ierobežojumiem, ko ietekmēja Turcijas armija tas uh, bija 2010. gadā, bet tad, kad šie ierobežojumi tika atcelti, tad uh, um, uzņēmums nebija gatavs turpināt darbu un pildīt uh, līgumu. Maksājumi, kas bija iezīmēti šim projektam, vairs nav pieejami, to termiņš uh, beidzās, nekas netika izmaksāts un tie netika izmantot šie maksājumi, šie līdzekļi. Bet tā kā ir šis eh, termiņš, eh, tad eh, šie līdzekļi vairs nav pieejami. Tātad, ja mēs nonāksim pie secinājuma, ka būtu vērtīgi īstenot šādu projektu vai līdzīgu projektu, tad būs jārēķinās ar Eiropas parlamentu, Mm, jālūdz Eiropas parlamentam atbalsts, lai eh, paredzētu šeit finansējumu. Paldies! Eh, no se... Lielas paldies! Es nezinu, vai ir vēl kāda grupa, kas vēlētos uh, izteikt, un uh, manā grupā gan tā ir. Es izteikšos kā savas grupas eh, pārstāvis, nevis kā priekšsēdētājs. Pirmkārtām es vēlētos pateikties Žanāko kundzei par viņas ziņojumu. Mēs pilnīgā atbalstām. Uh, visu, kas tiek darīts, lai taisnīgi atrisinātu Kipras eh, konfliktu, un mēs arī atbalstām to, ka ir jāpiešķir finanšu atbalsts eh, Kiprai, tādēļ, ka kiprieši ir Eiropas Savienības pilsoņi. Mēs apzināmies, ka šīs eh, ziņojums mm, ir svarīgs. Kop, jāatcerās, ka kopš 74. gada 37% Kipras teritorijas uh, ir okupēta, un arī komisijai nav viegli piekļūt šai ziemeļu daļai. Tā, tomēr Kīpra ir Eiropas Savienības dalība valsts, un mūsu darba grupas uzdevums ir Kīpras atkal apvienošana, un visi pārējie uzdevumi ir otršķirīgi. Eiropas Savienība un Eiropas komisija nevar nākt klajā ar priekšlikumiem, kas ir pretrunā ar Kīpras uh, nostāju. Mēs esam uh, varējuši uzlabot infrastruktūru, dzīves kvalitāti, labklājības līmeni, taču nekādā gadījumā šīs uh, finanšu atbalsts nevar būt eh, kā daudzgadu atbalsts. Izklausītos tā, it kā mēs vairs neceram uz salas atkal apvienošanu. Un es gribētu pateikt, ka komisijas regulas eh, ieviešanā ir jārespektē Kipras teritorijas likumīgo īpašnieku intereses vismaz 78% teritorijā. Un uh, protams, izņemot to tur Kipras daļu, kur Turcijas armija liedza piekļuvi. Uh, Nu, un tagad, tad, ja mēs runājām par otro kompromisu, tad mēs piedāvājam dalītu balsojumu par pirmo teikumu, kur ir runāts tieši par privātīpašumu, kas attiecās uz abām kopienām. Un šis jautājums ir īpaši uh, svarīgs, ja mēs runājam par atkal apvienošanu. Katrā gadījumā mana grupa priecājās par Džanako kundzes paveikto darbu, un es domāju, ka mēs varēsim nonākt pie vienošanās. Un, ja vairāk neviens izteikties negrib, ne, Džanā Kukuns, jūs gribat uh, varbūt teikt kādu pēdējo vārdu. Jā, paldies priekšēdētāji. Man jāsaka, ka politiskās grupas izrādīja lielu interesi un uh, visi kolēģi veidot tādu ļoti labu diskusiju kompromisu, un es domāju, ka mums uh, izdosies balsojot sasniegt šī īpašā ziņojuma pieņemšanu revizijas palātas ziņojumu pieņemšanu, un, un ka mēs ņemsim vērā arī mērķus, kas tur izvirzīti. Priekšēdētāji Eiropas komisija jau to ļoti skaidri pateica, ka pašreizējā laikā vēl nav iespēja kaut ko pateikt par uh, nākotni. To uzsver arī Eiropas komisija. Neko nevar tā ilgtermiņā plānot šajā jautājumā, un es domāju, ka pat vispirms kaut kam vajadzētu notikt lai nebūtu atkal tāda pati problēma, kā bija problēma ar uh, atsāļošanas ierīci. Un jāņem vērā, ka mēs nevaram pieņemt, ka šī situācija nekad nemainīsies un vienmēr paliks tāda pati, kas attiec uz Kipras problēmu. Tādēļ es uh, vienkārši esmu pret to, ka, ja pastāv finansēšanas iespēja, ka nevajadzētu obligāti tādu daudzgadu finanšu plānojumu. Kā jau es sākumā teicu, ka šis ziņojums eh, par tādām vispārīgām tēmām, kā atrisināt Kipras jautājumu vai citus eh, pastāvošos jautājumus, to visu nevar eh, iekļaut atzinumā, jo tādā gadījumā šis atzinums nebūtu nekas vairāk kā tāda vienkārši diskusija par nākotni, bet tā ne, tas nebūtu atbalsts no Eiropas parlamenta puses tam darbam, ko veic Eiropas komisija, jo tā ir arī birojas eh, Kipras ziemētājā tieši šim mērķim. Paldies! Muchas gracias, señora Janaku. Liels paldies, Janāku kundze. Mēs balsosim rīt e, par šo ziņojumu. Tālāk mums ir jāpāriet pie sestā jautājuma. Tas ir pārskats par ES un Ēģiptes darba grupas sanāksmi 2012. gada 14. novembrī Kairā. Es došu vārdu Sala Frankas kungam, kas piedalījās šajā kontaktgrupā. Gracias, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, tiešām šī parlamenta eh, pieci pārstāvji bija pagodināti ar uzaicinājumu piedalīties eh, augstās pārstāvis organizētajā darba grupā eh, sadarbībai ar Ēģipti. Nu, mums jau bija dažādi uzsākti darbi ar Tunisiju. Un arī ar Ēģipti mēs vēlējāmies sadarboties arī uh, Arābu pavasara ietvaros. Un man ir jāsaka, priekšsādātāji kungs, ka man tas šķita ļoti labi, ka augstā pārstāve iesaista Eiropas parlamenta eh, locekļus šajā darbā. Protams, mums ir pašiem savu politiskā darba kārtība, bet eh, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība parāda. Uh, ka uh, Eiropas Savienības institūcijas ir vienotas ārā pavasara jautājumos. Protams, ka augstās pārstāvis uzdevums ir ļoti sarežģīts. Tur ir iesaistīts arī Tajānī kungs, arī komisārs, kas ir atbildīgs par kaimiņattiecību politiku Fīles kungs, un arī komisāri, eh, kas ir atbildīgi par cilvēktiesībām tāpat arī vairāki Eiropas Savienības valsts sekretāri, eh, tāpat arī Kipras pārstāvis, Bulgārijas un Zviedrijas ministri, kā arī uh, citi. Šis uzdevums ne tikai iesaistīja politiskos pārstāvjus, bet arī vairāk kā simts uh, Mm, cilvēkus, jo Ēģiptē runa ir eh, ne tikai par politisko situāciju, bet arī par to, ka ir nepieciešams dinamizēt ekonomiku, jo to vājināja situācija kurā valsts atrodās pēdējo gadu laikā. Te runa ir arī par uzņēmējdarbības politiku. Mums bija iespēja tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un viņi bija ne tikai pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, ko mums sameklēja Eiro, Eģiptes mm, līderi, bet eh, arī citi. Uh, Un es gribētu teikt, ka īpašā pārstāve izrādīja ļoti lielu interesi par šī dialoga nepieciešamību. Proti, ka ir vajadzīgs dialogs ar pusēm, kas nav izvēlētas oficiālā formālā ceļā. Tur ir divi dialogi. Pirmajā piedalījās tikai viena deputāte no zaļajiem, tāpēc, ka darba kārtība mums bija ātri vien uz vietas jāimprovizē. Un tāpat priekšsādātāja kungs mums bija viedokļa apmaiņa ar konstitucionālās asamblējas pārstāvjiem un arī par uh, pārstāvjiem no augšpalātas, jo, kā jūs zinat, tad uh, apakšpalāta ir tikusi atlaista. Uh, Un pavisam skaidri iznāca gaismā polemika, par kuru eh, notiek liels diskusijas par to, vai ir vai nav nepieciešamība uh, nonākt pie kaut kāda kompromisa attiecībā uz konstitucionālo tekstu. Nu, dialogs bija ļoti interesants. Mēs izskatījām ļoti dažādus jautājumus vienas dienas laikā un ar, var redzēt, kā abas iesaistītās puses ir ieinteresētas progresā. Es gribētu teikt priekšsēdētāju kungs, ka piedalījās eh, šajās diskusijās īpašā pārstāve cilvēktiesību jautājumos uh, no, lam, no parlamenta puses piedalījās Lambrinīdisa kungs un vēl arī komisārs Fīle. Tāpat piedalījās Eiropas parlamenta deputāti. Nākamajā dienā mums bija ļoti interesants dialogs ar Eģiptes prezidentu, kur mums tiešām bija iespēja apmainīties ar viedokļiem. Uh, E, šajā audiencē bija ļoti daudz iesaistītu personu. Un e, mēs arī uzaicinājām viņu uz e, šejieni, un mums viņš atbildēja piekrītoši. Tāpat arī e, Tajānīkungs piedalījās darba grupā, kur tika runāts par turisma jautājumiem, un tās šai darba grupai bija ļoti liela piekrišana. E, bet mēs neizvērījāmies arī no tādiem kutelīgiem jautājumiem kā sabiedrības islamizācija un ārāba pavasari. Šajā diskusijā klātsoši bija arī premjerministres. Man šķiet, ka viņa uzruna bija ļoti pozitīva un priekšādātāja kungs, ja man vajadzētu teikt, eh, kāds tad ir šīs tikšanās iznākums, tad man arī jāsaka, ka tas ir ļoti labs. Un man šķiet, ka mēs nevaram runāt par jaunām attiecībām ar Ēģipti, ja neņemsim vērā šo tikšanos. Man šķiet, ka mēs arī varam izdarīt secinājumus un ņemt vērā šo pieredzi tad, kad tiek izstrādātas jaunas darba grupas. Īpaši es gribētu teikt, ka uh, Eh, ir atkāpies Eģiptes ģenerālprokurors un protesta akcijas, kas ir notikušas Tahīras laukumā. Tāpēc es gribētu atsaukties uz augstās pārstāvis deklarāciju. Būtu tikai loģiski, ja arī mēs tai pieslietos un atbalstītu uh, varu dalīšanu. Nu, priekšsādātāja kungs, ja mēs runājām par secinājumiem, tad eh, Ēģiptes pusē un augstās pārstāvis pusē katrai ir savi secinājumi, bet eh, mums eh, interesē tieši cilvēktiesības, sieviešu tiesības, minoritāšu tiesības. Uh, Tu bija ļoti interesanti, kad mēs runājām par minoritātēm ar Ēģiptes e, pārstāvjiem, jo, e, piemēram, koptu deputāte, ar kuru mēs runājām, neuzskata sevi par minoritāti, bet gan par pilntiesīgu eģiptieti. Un mums e, tiešām vajadzētu izteikt atzinību augstajai pārstāvei par to, ka mēs tikām uzaicināti un Eiropas Savienībai vajadzētu tiešām kopīgi visām institūcijām darboties. Lūk, priekšsādātāja kungs, tie ir mani komentāri. Piedalījās no Eiropas parlamenta um, Kaizers kundze, Sargentīnī kundze no zaļajiem un uh, Mm, bija arī viens pārstāvis no konservatīvajiem, un viņi arī var pastāstīt par to, ko viņi tur piedzīvoja. Lielas paldies, Cela Frankas kungs. Vairāki kolēģi ir lūguši vārdu. Sāksim ar Saki kundz. Saki kundz. Thank you. paldies. Es atvainojos. Uh nesapratu savu uzvārdu, bet otrajā reizē tomēr sapratu. Es augstu novērtēju, ka tika izlasīts pārziņa, pārskats par eh, Ēģiptes starpgrupas eh, tikšanos. Es vienkārši sakoju situācijai Ēģiptē, jo, manuprāt, darba grupa eh, meklē partnerus attiecīgā līmenī, un tikšanās, manuprāt, bija tāda Uh, ar cerībām pilna, bet arī meklējot kaut ko jaunu. Un viss palīdzība un solījumi un centieni veidot uh, jaunas palīdzības programmas Ēģiptei uh, uh, ir uh, vairāk par vairāk kontekstā, tātad uh, vairāk varas nodalījuma, uh, um, visas vērtības, kuras mēs ievērojam, mēs vēlamies, lai viņi arī tās īsteno. Reaģēju uz neseno notikumu attīstību, kad uh, prezidents Morsī sevi nostādīja augstāku par likumu, un tagad jau šie solījumi tiek pārbaudīti. Varbūt Sala Franks kungs varētu pateikt, ko viņš domā, un vai viņš domā, ka šis uh, būtu īstais laiks uh, skaidri norādīt uz to, ko mēs domājam ar more for more uh, filozofiju. Un es personīgi uzskatu, ka mums ir ļoti skaidri jāpauž mūsu viedoklis, jo mēs esam atbildīgi Eģiptes pilsoņu priekšā. Ir svarīgi parādīt, ka um, Uh, likums ir galvenais un ka lēmumi netiek pieņemti uz uh, ielas. Demokrātija ir kaut kas vairāk kā piedalīšanās vēlēšanās. Uh, uh demokrāti ir jābalsta pamatvērtībās, kas tiek īstenots attiecībā uz visiem Eģiptes pilsoņiem. Paldies. Tanoku. Es piekdien uh, uzstājos diplomātu tikšanās reizē par šī parlamenta lomu uh, kontrolējot Eiropas ārējās darbības dienestu. Un es domāju, ka jānovērtē Eštons kundze par to, ka viņa paņēma līdzi piecus deputātus un uh, padomas sekretariāta ārējās darbības koordinācijas daļas uh, darbinieks 2002. gadā bija arī klāt piekdienā, un viņš teica, ka tas vairāk tā kā nevis pārstāja palāta, uh, bet um, uh, senāts ASV un ka šis parlaments ir ļoti progresīvs piedaloties šajā misijā. Un paldies uh, Eštons kundzē par šo iniciatīvu. Mēs uh, tiešām arī vēlamies EIB un RBD finansējumu mobilizēt. Uh, Bet mans jautājums eh, Sala Frankas kungam būtu nesenais eh, prezidenta Morsī eh, paziņojums par to, ka viņš sev piešķirs diktatoru pilnvars. Un, protams, parlaments arī nedarbojas, līdz ar to viņš faktiski kļūst par diktatoru, musulmaņu brālības diktatoru un tas man liek apšaupīt, vai sieviešu, koptu un citu cilvēku tiesības tiks ievērotas. Lūdzu, aplieciniet, ka tas tā nav, jūs tikāties ar viņu nesen Eģiptē. Liels paldies, pirms es došu vārdu Sala Frankas kungam. Arī es gribēju pastāstīt par bažām, kuras es izjūtu. Mm runājot par četriem dekrētiem, kuru, kuri rada lielas konstitucionālas grūtības. Tāpēc es gribētu pajautāt savu Frankuskungam, vai jūs tikāties ar konstitucionālās asamblējas pārstāvjiem un vai mūsu Eģiptes kolēģi grib kaut kā risināt šo situāciju vai arī. Tas bija vienkārši bez likumdevēja ziņas. Lūdzu, Salfanāks kungs, jums atbild. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, kolēģiem par man uzdotajiem jautājumiem, taču es gribētu uh, pateikt, ka es neesmu tas, kurš var atbildēt uz visiem jautājumiem. Es jūs informēju par to, eh, kas notika sanāksmēs, kurās man bija iespēja piedalīties, un es varu jums pastāstīt arī par to, uh, kā visi notikumi Eģiptē, par kuriem mēs runājam, notika pēc darba grupas radīšanas. Task Force darba grupa tika radīta tam, lai uh, izstrādātu pozīciju, kurai mēs varam pilnīgi piekrist. Pirmkārtām es vēlētos uh, norādīt uz panākumiem, un es priecājos, ka Tanuka kungs to atzīst, ka Eiropas parlaments tika asociēts šajā uh, iniciatīvā. Es pazinu Mursī kungu vienā no iepriekšējām vizītēm jau. Un ir tiesa, ka tad, kad mēs uh, runājām ar par satikšanos ar konstitucionālās asamblējas pārstāvjiem, tad uh, tur valdīja zināma spriedze, un mēs saņēmām pārmetumus par to, ka uh, Ehm, mūsu uzticamība kā partnerim, kā Eiropas Savienībai nav īsti ticama, jo mēs finansiāli atbalstījām iepriekšējo prezidentu un režīmu. Līdz ar to mums nevarot uzticēties. Taču man šķiet, ka pašlaik situācija ir mainījusies un ir skaidrs, ka mēs vēlamies atbalstīt šo demokrātiskās pārējas procesu. Otrām kārtām, protams, Sākis kundze ļoti labi zina, ka viens no galvenajiem e, jaunās kaimiņu attiecību politikas aspektiem ir more for more un mums ir jāizmanto šīs princips tad, kad mēs skatāmies uz to, ko ir e, pie, kādus lēmumus ir pieņēmis Eģiptes prezidents, jo tiesvarai ir jābūt neatkarīgai. Un šai pārējai ir jānotiek ievērojot dažādo varu dalījumu, ir pilnīgi skaidrs, un mums tas tika ļoti labi paskaidrots, ka parlaments izstrādās savu tekstu, balstoties uz uh, konsensusu, un uh, konstitūcija tiks apstiprināta ar referendumu palīdzību, pēc tam tas tiks ratificēts un tad notiks vispārīgās vēlēšanas. Viena sīka detaļa. Pārējais konstitūcijas teksts pāgaidu prezidentam dot mandātu uz četriem gadiem, un tāpēc pēc vispārīgo vēlēšanu uh, beigšanās nebūs jaunas prezidenta vēlēšanas, kamēr pašreizējais prezidents nebūs nokalpojuši četrus gadus. Tāpat arī radās iespējas, ka pilsoniskā sabiedrība, un te es eh, to es saku Tanoka kungam un atbildot uz jūsu jautājumu, Tanoka kungs, jā, tiešām musulmaņu brālība Uh, uzvarēja iepriekšējās vēlēšanās, tādēļ, ka iepriekšējā režīma laikā viņi bija vajāti un atbalstīja visnabadzīgākos iedzīvotāju slāņus. Tomēr es domāju, ka Ēģiptes sabiedrība pilnīgi noteikti uh, neizvēlēsies vēlreiz šo musulmaņu brālību. Un e, mēs jau tagad redzam, ka pilsoniskā sabiedrība mobilizējās, lai mainītu šo situāciju. Man šķiet, ka mums ir jābūt nelokāmiem no Eiropas Savienības puses, un mums jābūt arī konsekventiem attiecībā uz mūsu politiku. Uh, un mums ir arī jāsako līdzi tam, ko nolēma darba grupa, kas strādāja starp augsto pārstāvi un Eģiptes pārstāvjiem, un augstā pārstāve tiešām centās ņemt vērā dažādo dalību valstu intereses, kurus pārstāvēja dažādās ministrijas, Un uh, tomēr viņi mums deva arī norādes par to, kādai ir jābūt mūsu nostājai attiecībā uz šo valsti. Bet priekšsādātā kungs, man liekas, ir svarīgi saprast, kā šie secinājumi atspoguļo šī parlamenta pozīciju. Dalībvalstis šāda veida uz, uzdevumos nevar uzspiest savus secinājumus. Tas uh, nozīmē, ka mēs nevaram runāt tikai par atsevišķu dalību valstu interesēm. Vien, viens atsevišķs svarīgs jautājums ir par cilvēktiesībām, tāpat arī jautājums par sievietes lomu Ēģiptes sabiedrībā un minoritāšu tiesības arī. Es, protams, piekrītu tam, ko izteica kol, uh, kolēģi, un mēs es, esam no savas politiskās grupas puses gatavi sadarboties, jo, protams, ir tādas balses, kas apgalvo, ka pašreizējais prezidents ir kā jauns farons, bet īstenībā nē, vienkārši ir nepieciešams saglabāt politiskās pārejas procesu mm, drošu. Liels paldies! Lielas paldies, Salafrankas kungs, par tik izsmeļošo informāciju. Eh, man te jau saka, ka Broka kungs tūliņ ieradīsies, tāpēc uz nelielu mirklīti apturēsim sanāksmi, lai nodotu varas grožus nākamajam priekšsādātājiem. Kolēģi un kolēģi. Cienījamie kolēģi, mēs tagad varam pāriet pie septītā darba kārtības punkta. Tur būs runa par tematiskām debatēm par situāciju Kazā. Manuprāt, mums vajadzētu uzsākt tādu plašāku diskusiju par šo tematu, jo tas, eh, šis temats tika izstrādāts pirms vēl bija panāks pamieris. Mums jānošē politisko situāciju, un es labprāt gribētu sniegt tādu kā ievadu. Mēs gribētu, lai tā vismaz katru sanāk mums būtu vismaz viena stunda laiks runāt par aktuāliem jautājumiem, un es gribētu lūgt politiskās grupas izteikt priekšlikumus, kādi temati būtu tie, kas ir aktuāli, par kuriem būtu jārunā, jo mums īstenībā diezgan negatīvi ir, ka uh, Mēs jau mēnešiem ilgi plānojam kaut kādus tematus, bet beigās izrādās, ka tiem nav uh, tieši sakara ar uh, aktuāliem notikumiem, tā ka mums ir pārāk maza atsaucas aktualitātēm, tā ka mums vajadzētu tādu aktuālo stundu ieviest, lai mums būtu diskus, diskusija par ļoti aktuālu tematu. Es uzskatu, ka tas būtu ļoti labs variants. Mums ir jāredz, jāsaskata tas, kā situācija pār un ap gazu Šai situācija ir vairāk līmeņi. Līmenis ir tiešie notikumi, ka raķis tika raidīts uz Izrēlu. Katrai valstī ir tiesības pašai aizsargāties, bet uh, bieži vien šī atbildes reakcija ir neproporcionāla, un mēs zinām, ka šis aktuālie notikumi parāda uh, vispārīgo situāciju, bet uh, eh, cēloņu vispārīgo situācija netiek risināti. Un debatas ir uh, arī, kā mēs teicamies savā rezolūcijā, proti par miera procesu kā tādu. Un mums ir jāskata arī, ka, manuprāt, veidot miera procesu ir arī Izraels pašas interesēs. ja kāds ir ierobežots un ar vienu ierobežotāks šādas problēmas nevar atrisināt tikai un vienīgi ar raķetēm. Un, eh, paldies Dievam, ir tā, ka Eģiptes prezidents Mursi kopā ar amerikāņu ASV ārlietu ministri ir panācis pamieru. Bet ja es šeit redzu, ka šis eh, panākums ir iekļauts prezidenta lēmumos, tad tie ir lēmumi, kas var atstāt ietekmi uz viņa varas pozīcijām. Ja es redzu, kā notiek eh, destabilizācija Jordānijā, ir īpaši tādēļ, ka tur ļoti daudz bēgļi, masveida bēgļu kustība, un tiek runāts par to, ka um, bieži vien tiek uh, runāts par eh, bēgļiem, kas no Sīrijas dodas uz Turciju, bet daudz vairāk ir Jordānijā. Tā ir problēma, kas rada uh, ekonomiskas un humānas problēmas. Un uh, tur, acīm redzam, rodas uh, reģiona destabilizācija. Un, uh, ja es, mēs paraugāmies uz to, kā tas ir saistībā ar Izraēlu un ar Jordāniju. Un tur var kritizēt kā vien vēlus visu, protams, bet ieņem vērā ir, ka ir, ir tomēr valstis, kas ir veikuši starpnieku lomu. Un šeit izvirzās jautājums par to, ka ir jauna attīstība, kas šeit rodas un kāda, kāda rezultāta būs turpmākai attīstībai Sīrijā šajā procesā. Šeit nedrošības uh, līmenis ļoti augsts. Mēs saskatām šeit arī, ka iespējams ka Eģipte un Jordānijā arī iekšpolitiskie viedokļi ir tādi, ka būs arvien grūtāk, ka to, ko mēs savā rezolūcijā esam ierakstījuši, proti, kā starptautiskā sabiedrībai vajadzētu būt spējīgai aizkavēt ieroču piegādi gāzes joslā, ka tas kļūst arvien grūtāk. Mēs jau mēģinām to panākt pirms diviem, pirms četriem gadiem, pēc pēdējiem konfliktiem gāzes joslā, un šāda iespēja samazinās ar vien vairāk, ar vien sarežģījāk paliek Izrēlē pateikt, jums kaut kas ir jādara, jums ir jāpieļauj tas, bet uh, starptautiskā sabiedrībai neizdodas šeit eh, no, novērst ieroču um, piegādi, uh, ne attiecībā, risināt jautājumu ne attiecībā uz uh, Hizbollu, ne uz Hamas, un tie, kas ir stingrās līnijas piekritēji, Un, eh, ja mēs šeit redzam šos stingrās eh, politikas piekritējus, tad mēs redzam, ka miera process uz priekšu nevirzās, un tas būs arī eh, svarīgs jautājums arī vēlēšanu kampaņās. Ir jābūt gatavībai spērt drošus un drosmīgus soļus, bet tas ir ļoti grūti vienlaikus. Un par Izrēlas šiem ehm, Eh, nometnēm, ierīkotiem nometnēm. Eh, un ir, eh, tas arī jāņem vērā, un Irānas visi jautājumi kompleks, kas saistīts ar Irānu, un jāraukas, kas notiek ar Sīriju, un kāda attiecība ir ar Hamas un Hizbalu. Tā kā tas ir viss milzīgs tāds muģeklis, kas ir savijies kopā, un Katāra un Saudi Arābija arī spēlē īpašu lomu, kur nav iespējams zināt, vai tas viss eh, novadīs pie vairāk demokrātijas, vai arī pie tā, ka viņi nemaz nevēlas demokrātiju, pie fundamentālisma. Ka funda, fundamentālisti arvien vairāk nāks pie varas, un, un tā ir pašreiz aktuālā situācija, kas kļūst arvien neumulīgāka, arvien neumulīgāka, jo arvien vairāk arī jāraugās, cik Eiropa ir rīcības spēja. Es domāju, ka šī rīcības nespēja parāda arī, eh, kad ir runa par prezidenta abas pieteikumu par eh, saņemt eh, ANO īpašu pozīciju kā nepiedalīšanās statusu un ka tur vajadzētu balsot vienbalsīgi, bet tas varētu novest pie tā, ka kvartets vai ir neatkarīgi no kvarteta. Uh, mēs šeit varētu būt kā tāda ticam, ticams miera spēks. Situācija, protams, ļoti sarežģīta un aprīlī 2011. gadā līdz vēlēšanām ASV tuvo austrumu politika, arī uh, eh, Ledi Eštonē tur bija ļoti svarīga loma, un uh, Eiropieši uh, pamiera. Mm, sarunās īstenībā tā īsti nepiedalījās. Bija augsta līmeņa delegācija arī no šīs komitejas Kairā. Tātad kopumā tā ir ar problēm, lielām problēmām saistīta attīstība, un vienalga, kurā pusē katrs būtu, šis eh, ko, kopējā situācija jānoved pie rezultāta. Uh, un tas ir ļoti sam, samežģīts jautājums, un īstenībā nevienā pusē uh, pagaidām nav tāds īsti uh, risinājums, kas apmierinātu visus, un uh, es tradicionāli esmu bijis Izraels pusē, un arī tagad to daru, bet tomēr es vēlos arī teikt, ka tur var būt arī būtiska, būtiskas psiholoģiskas izmaiņas. Ir tā, ka Hamas un Hizbola var sasniegt Jeruzalēmi un eh, Telavivu. Un ja viņi kļūst tādi arvien mērtiecīgāki, tad tas rada vēl lielāku nedrošību, ka vecāks savus bērnus nevar eh, vienkārši sūtīt uz skolu, jo viņi, tas var būt pārāk bīstam, un tas var, protams, mainīt eh, visu šo teritoriju. Šis personīgais nedrošības faktors, kas atstāja lielu ietekmi uz ģimenēm un iespējams, ka tas destabilizēs Izrēlu un vēl ar vienu palielinās šo domu, ka vajag sevi, tā sakot, iemūrēt uh, un uzbūvēt arvien augstāku mūri pret kaimiņiem. Ceru, ka mana analīze nav pareiza, un es labprāt dzirdētu jūsu viedokli, vēlētos diskusiju par šo jautājumu, lai mēs uh, kritiski pārnot šo jautājumu Nu, obligāti pēc tam nav jāsako rezolūcija. Jā, paldies par to klausījāties manu ievadu. Vatsāna kungs pieteicies. Lord Watson. Lords Vatsāns, lūdzu. Chairman, no. Priekšsēdētāji, nē. Lordu palāta nav tieši vēlēta institūcija, un es tajā nevēlos atrasties. Paldies, priekšsēdētāji, jūsu ievadpiezīmes tiešām atspoguļo to, Eh, kādas ir mūsu sajūtas tagadējā situācijā gāzes joslā. Ja nemaldos, ir uh, apmēram 150 cilvēki nogalināti Palestīnas pusē pēdējās desmit dienās. Vienīgais uh, Hamas uh, līderis bija Hafma Džabārī, kurš tika nogalināts pirmajā dienā, un tad ir jājautā, vai šeit ir vispār kaut kāds attaisnojums. Uh, šai masveida bombardēšanai, kas notiek. Gāzu a, oficiālajā ANO ziņojumā pirms kādu laika apzīmēja kā dzīvu elli, un a, viņiem gandrīz nav pieejas pārtikai un citām a, nepieciešamām precēm dzīvēi un nav nekādas iespējas ceļot un ir vajadzīga atļauja gandrīz visam no Izraels iestādēm. Uh, Un uh, pēdējās dienās uh, ir bijuši ne tikai uzbrukumi civiliedzīvotājiem, bet šie uzbrukumi bieži vien ir uh, bijuši bombardēšanas veidā nakts laikā. Un um, runājot par 1,7 miljoniem cilvēku, kas dzīvo jau šajā pārapdzīvotajā teritorijā, viņu uh, iebiedēšana šādā situācijā, manuprāt, nekas nevar um, attaisnot uh, šādu cilvēku cieņas principu pārkāpšanu. Uh, tas katrā ziņā nav iznīcinājis Hamas, tas varētu vēl pat tikai stiprināt Hamas ilgtermiņā. Bet mums, kā Eiropas Savienībai, ir jā. Ja jāsaprot arī tas, ka mēs esam izgāzušies un arī ASV ir izgāzušies centienos uh, panākt divu valstu risinājumu, kas varētu nodrošināt ilgstošu mieru. Patiešām izskatās, ka prezidents Obama uh, nemaz īsti necenšas šobrīd kaut ko darīt, un neesmu pārliecināts, uh, uh vai uh, augstās pārstāvis uh, šie te centieni atbilst tam, ko mēs varētu darīt. Uh, Un joprojām ir šī uh, nenormālā situācija, ka Izraels aizsardzības spēki izmanto Amerikas piegādātus ieročus, lai um, iznīcinātu Palestīnas infrastruktūru, par kuru ir maksājuši Eiropas um, nodokļu maksātāji. To varētu uzskatīt pat par tādu kā starp. Uh, veidā īstenotu karu starp ASV un Eiropu, un es gribēju teikt, ka tas ir brīstami Izrēlai, priekšsādātāja kungs, jo aizvien pieaug neapmierinātība gazas joslas iedzīvotāju vidū, bet arī arābu vidū daudz plašākā teritorijā. Aizvien vairāk cilvēku nosoda to, ko Izrēla dara citur pasaulē un aizvien mazāk atbalsts uh, tiek pausts Izrēlai. Un tas uh, rada arī problēmas ar arābu mazākumtautību, kas dzīvo pa, pašā Izraels valstī. Izraels aizsardzības budžets, es nesen lasīju, ir četreiz uh, lielāks par uh, viņu četriem arābu uh, partneriem kopā, bet uh, izskatās, ka Eh, vienalga, cik tiks tērēts, tas nepietiks, ja nebūs pietiekami nosacījumi mieram. Bet situācija nav bīstama tikai Izrēlai, tā ir bīstama arī Eiropas Savienībai, jo aizvien vairāk eh, kopš arā pavasara sākuma mēs esam centošies atjaunot mūsu attiecības ar valstīm reģionā un tik un tā Uh, pamat problēma daudzos gadījumos. Uh, um, uh, mūsu atbalsts Izrēlai neļaus mums izveidot tādas attiecības ar šīm valstīm, kāds mums ir nepieciešams, un tāpēc priekšsādātāja kungs mums vajadzētu aicināt mūsu augsto pārstāvi uh, nekavējoties diskutēt ar uh, uh Amerikas uh, jauno valsts sekretāru, ārlietu ministru, lai arī kurš tas būtu, uh, lai uh, amerikāņi neplānotu rīkoties. Tātad, lai viņi neiebilstu jaunai Eiropas iniciatīvai, jo viņi necenšas šeit uzņemties iniciatīvas. Uh, Eiropa varētu uzņemties iniciatīvu, nu, panākt mieru un pārtraukt vardarbīgu, kas ir pilnībā nepieņemama, ko esam novērojuši pēdējos gados. Sirsnieks, paldies. Sala Frankas kungs. Gracias, senor presidente. Es paties priekšsēdētāja kungs. Man šķiet, ka te kolēģis ļoti labi pastāstīja par to, kas pašlaik notiek gāzas sektorā. Pagājušajā nedēļā parlaments jau pieņēma arī lēmumu, un kā Vatsonkungs ļoti labi pateica, ir pilnīgi skaidrs. Nu, priekšsēdētāja kungs, man ir ļoti žēl, ka jūs nebijāt klāt, lai dzirdētu, ko mēs šeit runājām par Ēģipti, jo tur bija ļoti pozitīvs rezultāts taču es pilnīgi piekrītu, ka gazas jautājumu risināšanā Eiropas Savienība nav spēlējusi to lomu, kas tai būtu jāspēlē. Nu, mm, mums ar mm, Eģiptes prezidentu bija, nu, es negribētu teikt, lieliskas attiecības, bet no nu, apmierinošas. Un tagad uh, jāsāk, ka uh, ka šajā uh, sanāksmē piedalījās ļoti augstas amatpersonas, bet nu, ir pilnīgi skaidrs, ka pamieru panāca uh, ASV, jo ASV valsts sekretāra Hillary Clintona, Clintone ieradās notikuma vietā, lai censtos kalpot kā vidutāja. Arī Eģipte pildīja savu lomu, bet Eiropas Savienība nu, tikai dod naudu. Jo no vis, katriem 100 dolāriem, kas tiek ieguldīti šī konflikta risināšanā, 60 dod Eiropas Savienība. Bet rīcība nav tāda, kādu varētu gaidīt no Eiropas Savienības. Ir pilnīgi skaidrs, ka situācija būtu varējusi būt ļaunāka. Jo skaidrs, ka Arābu pavasars aizēnoja miera procesu tuvajos austrumos un vidējos austrumos. Obama uh, eh, skungs uh, eh, Kairā apsolīja lielāku ASV līdzdalību šī konflikta risināšanā. Protams, ka situācija varēja atrasināties arī vēl ļaunāk. Iedomāsimies, ka uh, kodoli Irāna nāk palīgā Hamas, un ja mums nebūtu. Uh, Mm. Nu jā, lai atrisinātu šo jautājumu, Eiropas Savienība mēģināja darīt šo un to. Dažādi ministri devās uz notikumu vietu un ir tāda intuīcija, ka situācija atgriezīsies izejas punktā. Bet man priekšsēdētāja kungs vēlētos uh, parunāt par atbalstu mērenajiem. Šonedēļ tiks, pieņemta, tiks pieņemts lēmums par Palestīnas atzīšanu jaunā statusā, un kā jau mums ir bijusi iespēja to apspriest, man šķiet, ka ja. Mm, mēs eh, nebūtu spējīgi atrast kopīgu pozīciju. Mēs eh, kļūtu neusticami mm, par spīti panākumiem, kurus panācām Kairā. Mēs, eh, ziniet, sāksim izskatīties pēc starptautiskā sarkanā krūsta, kas tikai paraksta čekus, tad, kad ir runa par finanšu palīdzības sniegšanu. Un par šo tēmatu mums ir jārunā un jāaicina augsto pārstāvi ieņemt to vietu, kas Eiropas Savienībai pienākās, ņemot vērā mūsu ekonomisko svaru. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un man šķiet, ka ārlietu ministru uh, tikšanās pagājuši pirmdien bija labu nodomu katalogs, taču šķiet, ka balsojumā atkal nekas neiznāks. Tāpēc man šķiet, ka vajadzētu atbalstīt Eštonas kundzi. Lai mēs vēlamies atbalstīt mērenos. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, ka Bričī kungs ir šeit klāt. Varbūt būtu prātīgi viņam dot vispirms vārdu, lai pārējie runātāji to varētu ņemt vērā. Lūdzu, ka Bričī kungs jums vārds. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsādātāji! Arī paldies Sala Frankas kungam, katreiz, kad mēs tiekamies, viņš man uzdod pēc iespējas grūtākus jautājumus. Es ātri atbildēšu uh, ārējā dienesta vārdā. Man būs trīs komentāri. Pirmais. Protams, ka mēs varam nožēlot, ka Eiropa nav spēlējusi pietiekami lielu lomu. Tomēr jāatzīst, ka Eštons kundze tiešām nav žēlojusi pūles, lai darītu visu, kas ir vajadzīgs, kontaktējoties ar Eģipti, ar ASV, ar Arābu līgu, lai risinātu šo jautājumu. Tas nozīmē, ka um, no nu, mēs darām, ko varam, bet uh, Eiropas ārpolitikai ir arī savas robežas, un tas nenozīmē, ka mums trūkst labās gribas, jo tika izdarīts maksimālais, kas ir iespējams šajā fāzē, un tas ir novedis pie pamiera. Otrs komentārs ir sekojošs. Es. Um, nevaru papildināt eh, ne ar ko to, ko teica priekšādātāja kungs vai Vatsona kungs. Mēs ļoti labi zinām, kādi ir um, svarīgie elementi, taču es gribētu teikt, ka mums vajadzētu izmantot pašreizējo situāciju. Ir parādījušies jauni elementi ja šī, šis pamieris stāsies spēkā, tad gazas sektors atkal tiks atvērts. Mēs jau vairākas reizes esam uzstājuši, ka gazas sektors slēgšana nav pieņemama, un mēs uz to uzstājām un uzstājām. Un mums vajadzētu ātri izdomāt par to, kā mēs varam praktiski iesaistīties no Eiropas puses, lai varētu gazas sektoru atvērt pēc iespējas ātrāk un arī nodrošināt gazas sektoru ātru sociālu un ekonomisku atkopšanos. Tas ir mans otrais komentārs, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mēs iepazināmies ar uh, padomes un parlamenta secinājumiem, taču mums vajadzētu paskatīties mazliet pozitīvāk uz to, kādas ir mūsu perspektīvas. Tālāk, trešais punkts attiecās konkrēti uz Sala Frankas kungu. Varbūt, ka uh, man vienkāršākā atbilde ir, ka ārējās darbības dienests nebalso ANO, to dara dalību valstis, bet Mēs esam piedalījušies dažādās debatēs ar dalību valstīm. Uh, pirms pēdējās ārlietu ministru padomes, un Eštonas kundze jau pacēla šo jautājumu darba kārtībā. Protams, ka viņa neaicināja, lai katra dalība valsts atbildētu, vai e, tās grib balsot par vai pret, bet viņa uzstājos to, ka ir jāzina, kā kurš balsos, un ka mums ir nepieciešama kopīga pozīcija, jo pēc balsošanas mūsu Eiropas pievienotā vērtība samazināsies, ja mēs būsim savā starpā sašķelti. Tāpēc es gribētu teikt, ka pašlaik vēl norisinās debats par to, kā Eiropas Savienība sevi pozicionēs nedēļas noslēgumā balsojumā. Vienīgais, ko es varu jums pateikt, ir sekojošs. Ešnes kundze tiešām ir norūpējusies par to, lai mēs rāstu kopīgu pozīciju, kopīgu nostāju. Nu, un pāris stundu laikā mums vajadzētu pārliecināties par to, kāds viss atrisināsies. Promise. Paldies tagad vārds Gomešas kundzē. Paldies priekšsādātāji. Es arī gribētu jums pateikties par to, cik tādā līdzsvarotā veidā jūs izklāstījāt situāciju. Mūsu uh, grupa uh, arī piedalījās rezultātīs pieņemšanā pagājušajā nedēļā. Tā bija plaša atbalsts, un mūs īpaši priecēja tas, ka pirmo reizi parlaments ļoti skaidri pateica, kāda ir pozīcija atbalstot uh, palestīniešu cīņu par savu valsti. Un es ceru, ka padome uh, pievienosies parlamenta vairākumu skaidri paustajam viedoklim. Mēs esam ļoti nobežījušies par situāciju, tāpat kā vispārējie, ne tikai par to, kā konflikts ir eh, sāsinājies, varbūt, ka tas tagad ir nedaudz pierimis ar um, pamieru, bet esam nobežījušies arī par šo apspiestības situāciju, uh, kādā dzīvo palestīnieši. Tas ir tāds kā brīvdabs cietums. Un um, ir Jordāns rietumkrastā arī ir līdzīga situācija. Un, protams, šīs apmetnes ir uh, ļoti aizskarošs uh, veids, kādu, uh, kā Izraela izrāda savu attieksmi un tas vēl padziļina šo apkaunojumu sajūtu tā ir ļoti uh, skumja un bīstama. Un, protams, ir arī saistība ar Izraels drošību. Un tā kā Izraela uh, līdz šim rīkojās, uh, es nedomāju, ka viņu drošība ir uzlabojusies tieši pretēji, jo īpaši tāpēc, ka um, ar uh, Sīrijas konfliktu uh, un ar Arābu pavasari uh, situācija uh, reģionā sāsnājās. Tātad tur nav, protams, runa par Izraēlu, bet uh, šis jautājums jebkurā brīdī var kļūt aktuāls. Un uh, tā sāsnāšanās, ko mēs nesen novērojām Gazā, uh, var tikai pie šādas situācijas arī novest. Es uzskatu, ka valsts uh, Palestīnas valsts atzīšanas atzi, eh, noteikšana par prioritāti, kā Palestīna to tagad lūdz ANO, tas ir izšķiroši svarīgi Eiropas Savienībai. Un, protams, mēs zinām, ka ārējās darbības dienas nebalso ANO, bet ADD un uh, Eštons kundze var spēlēt ļoti svarīgu lomu, uh, ietekmējot dalībvalstu nostāju un rīcību uh, šajā virzienā. Un es tiešām ceru, ka eh, Ketrīna Eštone eh, pieliks visus pūliņus, lai eh, strādātu šajā virzienā, lai dalībvalsts izjustu savu atbildību, jo tas ir tiešām svarīgi, lai atgrieztos pie darba, pie ilgstoša miera sasniegšanas. jo Eiropas Savienība un ASV nav īpaši līdz šim iesaistījušās, kaut gan ASV bija zināma loma pamiera sasniegšanā. Uh, Obama vairāk kārt bija uz vietas un nekavējoties tik nosūtīta Klintons kundze uz reģionu un ASV arī ļoti pamatoti arī uzņēmās atbildību par situācijas pasliktināšanos novēršanu. Vēl viens elements, kas, manuprāt, būtu svarīgs un kam vajadzētu pievērst eh, pienācīgu uzmanību un kur vajadzētu uzņemties eh, vadību, jo ASV tas būs ļoti sarežģīti, vienalga kādas būs Obamas administrācijas izmaiņas. Tas ir jautājums par uh, no kodolieročiem brīviem tuvajiem austrumiem. Tas ir saistīts arī ar uh, Irānas uh, problēmām, bet tas ir arī saistīts ar konkrētu notikumu attīstību, kas uh, notiek. Es tiešām satraucos par um, bezpilotu lidmašīnu, par šo gadījumu, ka tā pārlidoja demonai. Un uh, nevajag eh, par zemu novērtēt šo faktu un ko tas varētu nozīmēt nākotnē. Es domāju, ka tas ir pilnīgi visu interesēs, ne tikai Izraels interesēs, bet arī Palestīnas un citu valstu eh, reģiona interesēs, bet arī Eiropas Savienības interesēs. Mums ir jāsasniedz uh, tuvie austrumi bez kodolieročiem. Alternatīva varētu būt pilnībā nekontrolējama. Un visbeidzot, um, uzklausīju, ko Grems Vatsons teica. Mums ir jārīkojas saskaņā ar mūsu interesēm un nevajag uh, pārāk daudz paļauties uz ASV. Viņiem ir pašiem sava loģika, savas partijas, un uh, neskatoties uz to, kas tiek darīts, viņu pozīcija uh, ir tomēr nedaudz atšķirīga no mums. Mēs esam uh, daudz tuvāk šim reģionam, un mums ir savas intereses uh, nepieļaut situācijas sāsnāšanos. Mums ir uh, jāpanāk, lai patiesi atsāktos miera process un nevis tā, kā tas ir noritējis pēdējos gados. Paldies! Well, thank you, Chairman. Well, much has been said both last week. Paldies priekšsādātāji daudz, kas jau tika teikts pagājušajā nedēļā Strasbūrā un šodien, un gribētu pateikties ASV un Ēģiptei par pamieru panākšanu, bet man jāpajautā, kur visā šajā procesā bija Eiropas Savienība, ka var teic. Uh, arī ir klāt nēsošs. Uh, paldies premjeram Netanjahu par to, ka viņš uh, pieņēma to. Tas bija nepopulārs lēmums viņa partijā pirms uh, vēlēšanām pieņemt pamieru. Un daudzi Izrēlā um, domāja, ka šī patiesībā būtu iespēja iebrukt Gazā un uh, aprisināt šo Hamas raķešu jautājumu. Un uh, patiesībā uh, Izrēla pirms dažiem gadiem atkāpās labprātīgi no gāzes, un uh, es viņus brīdināju, ka tas radīs tādu teroristu patvērumu vietu, un tas arī ir noticis. Tātad mums vajadzētu atcerēties uh, senāku vēsturi, par ko tad te ir runa. Man ir bažas, ka šis uh, pamiers uh, nebūs ilgspējīgs. Cerams, ka tas tā būs, bet, nu, bažas man ir. Uh, Varbūt, ka tas būs tikai iegāns Hamas, iepirkt vairāk ieroču un pārgrupēties. Es piekrītu eh, Vatsānu kungam un Gomešas kundzei, ka šī ir iespēja Obamam savā otrajā eh, termiņā eh, atsākt miera sarunas par divu valstu risinājumu un nevis trīs valstu risinājumu, kas notiktu, ja Gāza paliktu Hamas diktatūras rokās. Es saprotu, ko Grēms teica, ka tā ir uh, graujoša situācija Gazā, bet šeit jau nav runa par Izraels uh, īstenoto blokādu vai kaut ko tam līdzīgu. No Kipras ārlietu ministra mēs saņēmām ziņas, ka bija septiņas nāves sodu izpildes, ko īstenoja Hamas iestādes pirms dažām dienām. Nedzirdēju nevienu Uh, kas šajā parlamentā to nosodītu vai prasītu steidzamības rezolūcijas par šo jautājumu. Tātad ilgu laiku tiek pievērtas acis par uh, to, ko gazas uh, um, joslā pret saviem pašiem cilvēkiem īsteno režīms. Arī Sīrija ir jāpiemina, un tagad uh, ir um, tāda uh, kara situācija gandrīz vai, ka civiliedzīvotāji cieš, un um, es nezinu, kurš vispār starptautiski varētu šo situāciju atrisināt, un uh, ja kāds to var atrisināt, tad tas ir pelnījis mieru balvu uh, vairāk nekā Eiropas Savienība. Čukuj, e, Jā, paldies. Es vēlos šeit, eh, arī piedalīties šajā diskusijā. Es vēlos, eh, nevēlos atkārtot to, ko eh, teica iepriekšējā runātāja, bet es, tā sakot, izmantošu iepriekšējā runātāja valodu tādā pārnestā nozīmē, lai labāk varētu saprast situāciju. Jūs teicāt, ka gāzes josla ir cietums. Ja gāze ir cietums, tad Hamas ir tās uzraugs, kas neņem vērā neko un izmanto civilistus, eh, lai izmantotu, lai īstenotu savas, savus mērķus un uzbruk pat uh, skolām, un uh, Hamas cīnītāji ir uh, cietuma uzraugi. Jūs teicāt, ka gazas joslas izolācija vajadzētu izbēgt. Bet tā vietā, lai vajadzētu uh, lai tur nelegāli ievestu uh, raķetes, varbūt tur vajadzētu drīzāk maizi ievest un no, uh, nevis no Irānas uh, importēt raķetes, bet drīzāk pārtiks produktus. Es gribētu uzsvērt to, ka mums šeit nevajadzētu izvērst uh, propagandu un demagoģiju, mums vajadzētu skaidri pateikt, uh, kāds viedoklis pašlaik ir Eiropas Savienībai. Politika, kura daudz naudas uh, tērē, lai panāktu miera politiku, tā vairs neeksistē. Eiropas Savienība nebija klāt krīzes laikā. Mūsu sabiedrotie arī nebija uzdevuma augstumos. Hamas vajadzēja tikai četrus gadus kopš 2008. gada, lai militāri sagatavotos un koordinētā veidā uzbruktu Izrēlē. Un uh, tika izmantotas eh, jaunās eh, vidējā attāluma raķe, raķetes, protams, no Irānas ievestas. Varbūt kāda no valstīm šajā reģionā, varbūt tā ir atomieroči, bet īstais eh, apdraudējums nāk no raķetēm, kas tiek raidītas uz Izraēlu no gazas joslas. Vai Eiropas Savienība grib runāt par šo problēmu vai nevēlas to darīt? Vēl viens jautājums. mūsu kontaktu eidbite ir tāda, vai mēs atbalstīsim prezidentu vai nē, vai mēs Hamas politiku nosauksim tās īstajā vārdā. Tas, ko mēs tagad dzirdam par Hamas, izklausās tā, it kā tas būtu tāds miera leģions. Varētu domāt, ka Hamas strādā pie bērndārza jautājumiem, bet īstenībā ir tā, ka tā ir uh, militāra terora organizācija. Šis karš maina situāciju tuvajam, tuvajos austrumos. Hamas ir pavisam cita nozīme, nekā mēs to saskatām. Arī Eģiptē ir cita loma, arī Irānā ir cita loma, bet mēs esam naivi. Īstenībā mēs esam pat dumji. Eiropas Savienība šķiet domā, ka tai, tā nevar neko ietekmēt šajā reģionā. Paldies! Eh, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mana grupa un arī es pats apzinos, ka šis pamiers var būt iespēja, lai rastu galēju risinājumu vai arī otrādi eh, var atkal uzšķelties dzirksteles, kas eh, pamieram darīs gālu. Nu, mana grupa ir no tām grupām, kas tic Palestīnas valstī, citas alternatīvas nav, bet mums ir problēma ar Izraels valdības nesodāmību. Uh, Viņa nepilda ANO drošības padomes uh, rezolūcijas, viņa nepilda bilaterālos uh, nolīgumus, kur skaidri bija norādīts, ka jārada Palestīnas valsts, līdz ar to viņi pilnīgi nesodāmi var rīkoties, viņi nesaņem nekādu sodu par kara noziegumiem bloķē gāzes sektoru, šī gāzes sektoru bloķēšana ir pilnīgi nelegāla, līdz ar to mēs saskaramies ar ļoti nopietnu problēmu un netiek spērti nekādi soļus priekš, lai radītu Palestīnas valsts, un šī Izraels valsts nesodāmība ir, eh, nu, tā ir pārsniegusi visas robežas. Obama teica, ka viņš atbalsta Uh, Palestīnas valsts radīšanu tajās robežās, kur tā bija 67. gadā. Un to teica ASV prezidents, tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu strādāt, lai tiek nosūtīts nepārprotams signāls, ka Palestīnas valsts radīšanu nevar vairs atlikt. Tāpēc Mēs ceram, ka tiks nobalsots par Palestīnas valsts radīšanu. Un cerēsim, ka tā drīz tiešām kļūs par valsti un varēs iestāties ANO. Bet, nu, pagaidām ir tiešām žēl skatīties, ka 49% izrēliešu bija pret pamieru. Nu, tas noteikti liek šķēršļus tam, lai tiktu dibināta uh, Palestīnas valsts un pat Izraels premjerministra demisija, Ehud Barak demisija varētu tikt interpretēta kā solis pamiera virzienā bet uh, ar to nepietiek. Tas, ko teica Gomešas kundze, ir ļoti svarīgi. Tās nav kaut kādas muļķības, vienkārši tas ir tas, kas mums ir jādara, lai atrasinātu šo konfliktu. Jo citādi tiešām paklausieties, kas var notikt. Irānas valdība bagātina urānu, bet tālāk Izraela sapņo par to, kā viņi sadarbosies ar Irānu, un neviens viņiem neko neaizrāda, netiek spērta nekādi soļi, netiek pieņemtas nekādas sankcijas. Ir ļoti svarīgi, lai šajā reģionā nebūtu kodolieroči no manas grupas viedokļa, ir ļoti svarīgi starptautiskajā līmenī strādāt pie tā, lai tiktu radīta Palestīnas valsts. Es ceru, ka Palestīna kļūs par ANO locekli un es ceru, ka Palestīna pagaidām varētu būt kā novērotāja valsts ANO, un tas palīdzētu Palestīnas valsts radīšanai. Herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neviens nevēlas. Tātad es gribēju teikt paldies par šo pirmo diskusiju kārtu, bet varbūt mums vajadzētu mēģināt uh, tādu visaptverošāku ainu iegūt, kāda ir strateģiska attīstība, un nevis vienkārši raucīties tikai uz gazas jošļas strīdu. Gribētu vēlreiz uzsvērt tas, ko teica Maier kungs un Gomešas kundze. Kad tika šautas raķetes. Un jūs redzat, ka eh, jau šiem ciematiem desmit tūkstoši raķešas tiek raidītas un ka bērni ir nesargāta, tad nevar vienkārši teikt, ka var saprast tikai palestīniešu problēmas, mm, Hamas rīcību. Bet šajā gadījumā bija tā, ka uh, reakcija bija uz raķetēm, kas tika raidīts uz Izraēlu. To vienkārši nevar uh, nesadzirdēt, tas ir fakts, kas eksistē. Uh, un mums neizdosies risināt situāciju, ja mēs teiktu, ka veids nedrīkst aizsargāties, neraugoties to, ka varbūt, ka viņa politika ir nepareizi. Es arī atbalstu divu valstu politiku. 67. gada robežās, nesaprotiet man nepareizi, bet viena lieta izraisa otra. Es esmu, protams, par to, lai pārtrauktos vardarbība. Cerams, ka e, stingrās līnijas piekritajā abās pusēs neapstādinās risinājumu procesu, jo šaušana abās pusēs tā, nav, tas nav nekāds morāli atbalstāms risinājums. Tādēļ vajadzētu, uh, nevajadzētu runāt tikai par palestīniešu upuriem, bet, ja mēs gribam atrisināt problēmas, vienkārši cilvēku interesēs abās pusēs, manuprāt, mums vajadzētu būt godīgiem un godīgums ir ņemt vērā arī otras puses situāciju. Tas ir jādara Izraels premjerministram, un kas uh, gadiem ilgi īstenībā neko nav darījis risināt situāciju, un jāskatās abas puses. 10, 12, 15 km attālumā tikai šīs vietas, un ja divas, trīs reizes eh, dienā uz manu ciematu, kurā es dzīvoju, eh, lidot raķetes no abām pusēm, cik ilgi tad eh, šis reģions to varētu izturēt, var vispār izturēt, un kā, un kā var vispār nereaģēt, it īpaši ņemot vērā paši iedzīvotāju intereses. Abās pusēs ir jārada nosacījumi, lai nebūtu vardarbība, lai nebūtu šāda situācija. Tādēļ svarīga ir eh, sarunas un nevis eh, eh, kāda lietoto vardarbību, tai piešķir kaut kādu morālu attaisnojumu. Tas nav risinājums. Sirdnieks, paldies, vēl jums labu vakaru, tiekamies rīt no rīta.